Right, the various clocks tell me. Dažādi pulksteņi rāda, ka ir apmēram 3.20. Šķiet, ka nekad nevaram noregulēt visus pulksteņus vienādus parlamentā. Pirmkārt, vai varam pieņemt darba kārtību, vai kāds iebilst, vai vēlas kaut ko mainīt? Ja nē, tad darba kārtība ir apstiprināta. Tagad priekšsādātājs paziņojumi ir diezgan daudzi. Uh, Pirmkārt, ir virkne komitejas sēžu 4. jūlijā Strasbūrā, un galvenais darbkārtības punkts būs viedokļu apmaiņa ar uh, Polijas finanšu ministru, um, kā nākamās prezidentūras pārstāv 12. jūlijā. Ir vēl viena sēde ar pilnu darbu kārtību, tur ir arī viedokļu apmaiņa ar komisāru Almūņu un Šemetu. Tad uh, Nesnājā komitejas sēdē man uh, tika izteikt komentāru un jāatgādina, ka 1. augustā gan uh, no rīta, gan pēcpusdienā ir pilna darba kārtība un ja jūs varētu paraudzīties uh, uz šo darba kārtību, mēs nevaram izvairīties no šīs sēdes. Ir virkne ziņojuma prezentācijas, divi balsojumi un arī viedokļu apmaiņa ar Žan-Klaudu Trišē, kā uh, ESRB eh, priekšsēdētāju. Tas bija kā sākotnēji paredzēts 11. Eh, jūlijā, bet tas bija jāatceļ šis, eh, šī tikšanās. Es ceru, ka neviens nebūs pārsteigts, ka tas viss ir saistīts ar tagadējo situāciju Grieķijā, ir pie vainas šeit, un mums ir jāsagatavojas, ka viņam būs jādodas arī uz uh, citiem pasākumiem, tāpēc mums ir jāatliek tikšanās ar viņu. Uh, Vairāk ir līdz koplāma procedūras uh, jautājumi. 24. maijā Ekon komiteja nobalsēja par noguldījumu garantijas schēmu, pēc šī balsojuma referents uh, ir tagad teicis, ka viņš uh, gatavojas sākt sarunas par nu, potenciālu pirmā lasījuma vienošanos, tagad, kad uh, padomu vismaz ir pieņēmusi vispārējo pieeju saskaņā ar standarta procedūrām. Uh, mūsu saruna pozīcija būs tas, kas tika nobalsots ekonā, un uh, galvenais referents un ēna referenti ir uh, saruna vedēja komanda. Ja neviens neiebilst, tad uh, mēs īstenosim šādu procedūru. Referents uh, māja ir galvu, viņš var izteikties, ja vēlas, bet viņš nevēlas. Tātad tas ir apsiprināts. Pīter, jā, ja jūs vēlties. Jā, tikai īsa piezīme. Šīs pozīcijas ir tik atšķirīgas, ka varētu domāt par otro lasījumu jau uzreiz, bet uh, vispirms vajadzētu mēģināt, un pirms vasaras pārtraukuma mums būs vēl viena sēda, un pēc tam septembrī varēsim uh, turpināt šo dialogu saturiski. Okay. Labi. Tad uh, Ekon komiteja nobalsoja 6. jūnijā par uh, ziņojumu par Eiropas Savienības uh, uh, uh tātad Rekonstrukcijas valstības bankas akciju iegādi. Uh, Un es gribētu jūs informēt, ka mēs mēģināsim panākt pirmā lasījuma vienošanos, un šeit atkal tiks ievērot standarta procedūras un saruna mandāts būs ekon nobalsotais ziņojuma projekts. Esmu referente un būšu šajā sarunvešanas komandā kopā ar ēnu referentiem. Ja neviens neiebilst, tad sekosim šai procedūrai. Ir iespēja, ka šeit liela daļa noritēs rakstiskās procedūras ietvaros, bet varbūt, ka būs uh, trialogs, kurā tiksimies acs pret aci. Un tikšanās ar uh, Trišē būs 31. augustā, nevis 11. jūlijā. Un es uzreiz atvainojos, ka jums uh, pēc uh, brīvdienām uzreiz būs uh, jāatgriežas un jāties pie darba. Trešais punkts. Balsošana par tehniskajām prasībām, kredītu pārvedumiem un tiešiem debetiem, eiro un grozījuma izdarīšana regulā. Tas ir eh, atlikt šis balsojums, un tagad varam pāriet pie ceturtā punkta, kur ir runa par PVN nākotni. Kazas kungs, lūdzu jums vārds. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sākumā pateikt, ka es eh, atbalstu uh, komisijas eh, iniciatīvas, jo patreizējā PNVN sistēma nav piemērota iekšējiem tirgum, ir augsts izmaksas un sistēma ir pārāk liels sloks uzņēmējiem. Tā ir arī uh, ievainojama, eh, tajā var veikt krāpniecību, jo īpaši tas izpaužas pārobežu transakcijās. Uh, kur tā sauktā karuseļveida krāpnocība ir maksājusi miljārdiem eiro dalību valstīm katru gadu. Šeit ir grūti identificēt, kā rīkoties tālāk, bet ir jāiesa, esmu ticies ar dažādām organizācijām iesaistītajām pusēm, tā skaitā arī mazu un lielu uzņēmumu pārstāvjiem, un tagad pastāstīšu par tām konsultācijām, kas mums bija būtiskākie punkti šajā ziņojumā ir tas, ka mums vajadzētu atzīt uh, tagadējo situāciju un uh, pievērsties uh, mērķa principam. Uh, tādējādi tādu viedokli pauda daudzas iesaistītās puses uh, un arī komisijas zaļā grāmata izcelsmes principu sistēma varbūt šķiet piemērotāk iekšējiem tirgum, bet eh, centieni iet šajā virzienā izgāzās. Nebija politiskās grības par šo variantu, un tagad ir laiks eh, meklēt piemērot alternatīvu. Sistēma, kas palstītos uz mērķa principu, eh, var būt efektīva tikai tad, ja tiktu izveidotas arī viens pieturs aģentūras PVN. Ziņojums atbalsta šo pastāvošo plānu, uh, viens pieturas aģentūru izveidai līdz 2015. gada 1. janvārim. Tas varētu būtiski samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem un veicināt pārobežu op operāciju efektivitāti. Ir ļoti satraucoši, ka dažādo diskusiju laikā, kas man bija ar iesaistītajām pusēm, daudzi uzsvēra, ka zināmos gadījumos viņi labāk um, sadarbojas ar trešajām valstīm nekā ar pārstāvjiem no citām ēst dalību valstīm, kas it kā ir vienotajā tirgū tieši šīs sistēmas sarežģītības dēļ. Protams, ka tas mūs ļoti satrauc un šī situācija ir jārisina. Kas attiecas uz e, PVN ievākšanas iespējām, ir skaidrs, ka būtu jāveic tālāk pētījumi, lai konstatētu, kāda ir labākā iespēja pēc diskusijām un analīzes, kas līdz šim, ko līdz šim esmu veicis, man šķiet, ka būtu vērts patpētīt eh, šo tā saukto data warehouse modeli. Un uh, tur uh, varētu būt uh, būtisks investīcijas infrastruktūrā. Mums ir jābūt piesardzīgiem, un es gribētu aicināt veikt plašāku analīzi uh, lai konstatētu, vai šī pieeja būtu piemērota. Mums vajadzētu arī censties uh, samazināt izmaksas uh, administrācijā. Tas īpaši svarīgi ir MVU uh, uzņēmumiem, kas ir uh, galvenais ekonomikas balsts Eiropā, jo viņiem ir ļoti sarežģīti darboties šajā sarežģītajā sistēmā. Ir ja piedāvāts virkne izmaiņu, kas var tikt ātri ieviestas. Ziņojums aicina komisijai piedāvāt uh, veidlapu rēķiniem, kas būtu lingvistiski neitrāla. Un šeit varētu izmantot ciparu sistēmu, uh, un tad varētu izvēlēties vajadzīgos datus, lai nevajadzētu tulkot katru reizi šos dokumentus. Tiek piedāvāts arī samazināt uh, Uh, periodisko PVN atmaksu biežumu un jānovienkāršo noteikumu par PVN atmaksu, jāizmanto e-valdības risinājumu, jo īpaši, kad ir runa par PVN atmaksu, un uh, būtu arī uh, šajā ziņojumā tiek aicināts komisijai izveidot maksimālo standartu um, sarakstu. Un tām dalībvalstīm, kam jau ir darbī, uh, sistēma, kas labi darbojas, nebūtu jāmaina sistēma uzņēmumiem. Un uh, tad, ja būtu šāds pienākums saraksts, tad dalībvalstīm būtu par to skaidrība. Gribētu aicināt kolēģus uh, iesniegt arī papildus ieteikums šeit, lai varētu šo sarakstu paplašināt. Uzņēmē darbībā ir vajadzīga stabilitāte, un tāpēc esam ieteikuši, ka pēc iespējas e, jautājumos, kas nav strīdīgi, vajadzētu pieņemt regulas, nevis direktīvas. Tas veicinās e, vienotas interpretācijas iespēju un arī likumdošanas vienādu piemērošanu PVN jomā. Bija virkne ieguldījumu šajā konsultāciju procesā, un es ceru, ka varēsim ar šo ziņojumu dot konstruktīvu ieguldījumu debatēs. Ar prieku uzklausīšu arī uh, to, kas ir sakāms uh, ēnu referentiem, sadarbošos ar viņiem, lai veidot kompromisu risinājums. Uh, es domāju, ka parlamenta ieguldījums debatēs par PVN nākotni dos tādu labu ievirzi Eiropas komisijai, kas nāks drīzumā klajā eh, šā gada beigās par, ar paziņojumu par PVN nākotni. Uh, thank you very much. Uh... Lielas paldies. Yes. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. En dank ook aan de rapporteur. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos pateikties uh, referentam par labo pieeju. Es domāju, ka tas ir solis pareizajā virzienā un Šeit ir norādīts arī uz būtiskām izvēlēm, proti izmantot uh, izcelsmes valsts principu un uh, jārunā arī par ierobežotām tiesībām. Es domāju, tā ir konsekventa pieeja, bet tajā pašā laikā uh, par atsevišķiem aspektiem mūsu viedoklis ir atšķirīgs. Mēs uzskatām, ka vajadzētu noteikti tā spēcīgāk cīnīties pret PVN krāpniecību, mums ir jāatbalsta MVU, bet tajā pašā laikā ir jāapzinās, ka ir e, tādas e, administratīvās detaļas, administratīvās normas, e, kurām īstenībā ir attaisnojums, kas varētu palīdzēt labāk cīnīties pret krāpniecību. Tā tad ir reģistri, ir sāraksti un ir paredzēts ik pa trim mēnešiem atskaitīties, tātad piedāvāt informāciju, un tas ir ļoti nozīmīgi, lai varētu labāk konstatēt krāpniecības gadījumus, un tas nāks par labu arī MVU Nu, tā tad varētu, piemēram, vienu reizi gadā veidot tādu fórumu vai uh, labāku informācijas apmaiņu, lai uh, uzņēmumiem būtu vieglāk darboties. Es varu piekrist uh, šai vienas pieturas aģentūru domai, un varbūt, ka referents varētu pastāstīt kaut ko konkrētu konkrētāk par šo principu, un ir jābūt arī labākām definīcijām. Es teiktu, ka ir jārunā par izmantošanas uh, dalību valsti, nevis par apmešanās vietu. Savādāk uh, varētu rasties tādas konstrukcijas vai uzņēmumi, kas būtu reģistrēti vienā valstī uh, un īstenībā darbotos pilnīgi citā valstī. Tas ir astotajā punktā. Runājot par PVN, vai tas var būt tāds uh, valdības instruments? Tagad uh, dažās valstīs tas ir pat uh, 35% un ir jāsaprot, ka ļoti bieži tieši dalība valsts izvēlās, uh, kā ieviest B uh, PVN un daudzos gadījumos PVN tiek samazināts uz, tāda, uh, uz tādām konkrētām preču grupām. Uh, Un, protams, eh, to vajadzētu atstāt dalībvalsts ziņā, cik augsta eh, PVN likme būtu nosakāma. Un runājot par mazāku kapitāla aplikšanu ar nodokļiem un eh, augstāku PVN ieviešanu, to piedāvā komisija. Mūsu politiskā grupa to neatbalsta, varētu runāt par finanšu transakciju nodokli, bet tas jau ir cits temats. Es nevaru piekrist tam, ko piedāvā referents seš, sastajā punktā runājot par naudas saņemšanu atpakaļ, uh, iekasējot PVN, bet jāņem vērā, ka PVN ir arī tāds pārvaldības instruments un nevajadzētu domāt par to, ka varētu saņemt PVN atpakaļ par pilnīgi visu, padomājiet arī par uh, cenām un uh, ieņēmumiem restorānos, par dažādām reprezentatīvām dāvanām un tā tālāk. Eh, ir jādomā arī par konkrētu eh, preču pakalpojumu atbrīvošanu no PVN, bet ir jāsaprot, kādas tam būs sekas it sevišķi iesaistītajām pusēm. Es atbalstu, piemēram, eh, tādas PVN neitrālas normas ieviešanu transporta nozarē. Tātad, piemēram, vienā svaru kausā ir aviācija, vienā svaru kausā atkal dzelzceļš, mums ir jāsaprot, kuri tad būs PVN maksātāji un kuri nē. Un, ja mēs runājām par uh, kuģu transportu, uh, tā ir daudz sarežģītāka joma un, protams, vajadzētu noteikt um, kaut kādus stingrākus principus. Un vēlējos pateikt vēl sekojošo. Ir daudz pakalpojumu, kas ir izņemti no PVN aptvērumu un tie ir tādi pakalpojumi, kam varbūt ir tāda kultūras nozīme, bagātinoša nozīme. Un, uh, Noteikti tos vajadzētu izņemt no šī aptvēruma, eh, jo papildus eh, PVN uzlikšana un eh, pārāk liels administratīvais sloks viņu darbu apgrūtināt. Mums ir jāsaprot, kas patiešām ir nepieciešams. Tas būtu viss no manas puses, un ņemot vērā referents ziņojumu, mēs, protams, strādāsim arī tālāk. Es iesniegšu arī vairākus grozījumus par tiem punktiem, ko minēju savā izklāstā, un, protams, ar nepacietību gaidu mūsu sadarbību, lai varētu izveidot labāku ziņojumu. Paldies! Ole! Ole! Paldies, priekšsādātājs kundze, un paldies Kasas kungam. Es domāju, ka viņš ir paveicis ļoti labu darbu. Šis ir ļoti saržģīts jautājums, kā mēs zinām. Manā valstī, manuprāt, šādi nodokļi tika ietiekti 60. 61. gadā, Francijā tas jau bija 45. gadā, un toreiz finanšu ministrs apsolīja, ka tas būs pusotras līdz divi procenti, un tas būs pārējais periods uz pāris gadiem, un tagad ir 25 procenti. Es domāju, ka šeit ir jāpadomā par principiem. Kaut gan galu galā šeit nav nekādu principu. Kā šeit zaļajā grāmatā ir teikts, mums vajadzētu pāriet no tiešās uz netiešo uh, nodokļu iekasēšanu. Daudzām valstīm tas uh, nozīmētu arī būtisks izmaiņas labklājības sistēmas finansēšanā, un uh, tas varētu būt problemātisks aspekts un radīt milzīgas problēmas uh, dažās valstīs, bet, protams, ka uh, tas ir svarīgi e, pārnest šo nodokļu slogu, bet tas nav tik vienkārši. Mums vajadzētu padomāt arī par to, ka mm, šī nav koplāma procedūra. Mums šeit nav koplāma tiesības. Te tiek piedāvāta arī konverģence e, PVN likmju jomā. Uh, 18 līdz 25 šeit tiek minēti procenti, komisija to min, un, protams, varētu veikt vēl tuvāk konverģents. Manuprāt, tas nozīmē, ka viņi grib pacelt nodokļus. Tātad tas nozīmē, ka nodokļu maksātājiem būtu augstāk nodokļi jāmaksā. Jūs abi minējāt izcelsmes valsts principu un galamērķa eh, valsts principu, lai to izprastu, manuprāt, mums šīs diskusijas jau bija, kas bija saistīts ar Vācijas sistēmu. Tas uh, apgrūtinātu krāpniecību un varētu novērst arī citas problēmas, kas uh, ir saistīts ar PVN iekārs, iekasēšanu. Uh, ja tā būtu izcelsmes valsts, kas būtu maksātāji. Bet es saprotu, ka dalība valstīs ir problēma, ka tās vienotrai neusticas, un tāpēc varbūt jums ir taisnība. Kā jūs sakāt, šis status quo ir cits princips, un varbūt to vajadzētu izvēlēties. Varbūt jums ir taisnība. Bet visādi citādi, varbūt mums vajadzētu pieturēties pie oriģināli, ja tas ir labāks. Tādā objektīvākā veidā. Runājot par administratīvo slogu un birokrātiju, protams, viens no mūsu svarīgākajiem mērķiem ir uh, administratīvā sloga samazināšana, un tas viss ir saistīts, protams, arī ar birokrātiju. Un eh, dažos gadījumos tas ir saistīts arī ar eh, lielu krāpniecību, kā tas saucas karusaļveida krāpniecība. Un eh, pēdējais ir tas, kas maksā, bet bieži vien šeit nav pat beigu šim karuselim, un neviens tā arī nemaksā. Mums jābūt precīzākiem šajā gadījumā. Laba funkcionēšana un viens pieturs aģentūras jūs minējāt. Uh, Protams, es piekrītu. Un varbūt, ka tas ir nepieciešams, varbūt, ka uh, vajadzētu šādu sistēmu, bet uh, man ir daži grozījumi, kas ir saistīti ar e-rēķinu un e-pārvaldību. To jūs minējāt arī šeit, un tas būtu jāstiprina. Uh, Tā ir tāda ļoti dīvaina vēsturiska metoda, ko mēs šobrīd lietojam, tā ir jāmodernizē. E, iekšējais tirgus, jā. Mario Monti min PVN un šo sistēmu savā ziņojumā. Mums vajadzētu arī atsaukties uz Mario Monti ziņojumu, runājot par iekšējā tirgus atdzīvināšanu. Uh, jūs minat šeit izņēmumus. Un, ja pareizi saprotu to, kas rakstīts tekstā, tad es saprotu, ka jums nepatīk izņēmumi un jūs nevēlaties tādus, jo tie redz problēmas iekšējiem tirgumam. Es varu piekrist, bet es domāju, ka šeit uh, būs kolēģi, kas teiks, ka varu pieņemt principu, bet mūsu valstī ir vajadzīgi izņēmumi ja tas nekropļo iekšējo tirgu. Un uh, varbūt jūs zināsiet, ka komisārs pirms mēneša bija šeit, un mēs diskutējām iz, par izņēmumiem, kas attiecas uz ne bezpējas organizācijām. Ir uh, vēl daži izņēmumi. Uh, e-books un uh, tas būtu jāsasaista ar uh, precēm. Es nedomāju, ka tas uh, kropļos tirgu. Pat ja mums ir šādi cēli, augsti principi, tad mēs, kā jau visos šajos dokumentos rakstīts, esam vienoti daudzveidībā. Uh, tad varbūt vajadzētu tomēr paredzēt tādu manevrēšanas iespēju, kaut kādas variācijas iespējas nacionālajiem izņēmumiem. Un es ceru, ka mēs komitejā varēsim par to vienoties un ka jūs kā referents varēsiet pieņemt dažus izņēmumus, ja tie eh, pārāk eh, neiejaucas šeit. Bet vispārīgi runājot, mēs eh, varētu iesniegt dažus grozījumus, esmu dažus jau sagatavojis. Uh, un zinu, ka arī citi kolēģi darīs tāpat, bet uh, mana vispārējā sajūta ir, ka varēsim panākt plašu vienošanos. Paldies par darbu. Uh, no, he's not here, he's not here. I, I have had a no. Es saņēmu pieteikumu no ECR referenta, kurš ir pateicīgs par to, ka daudz viņu viedokļu ir ņemt vērā un atvainojas, ka nevar būt šeit šodien kopā ar mums un līdzīgs paziņojums ir no ECR koordinātora. Es tos darīju zinām referentam, bet pēc būtības šeit nekā jauna nav, tāpēc man nav nepieciešamības to nolasīt. Es neredzu nevienu no zaļajiem šeit. Uh, un no e FD arī. Vai kāds no e FD gribētu izteikties par šo jautājumu? Mr. Mr. Morganti, yes. Morganti kungs. Kā e FD koordinators. Es gan ierados ar kavēšanos, jo lidmašīna kavējās. Es izlasīju šo rezolūciju svarīgu Vēl jau vairāk tāpēc, ka nacionālas operācijas tiek skatīts eh, atšķirīgā veidā. Un vienotie tirgū tā ir problēma, tas eh, rada izmaksas un izdevums uzņēmumiem. Manai grupai būtiski ir palīdzēt MVU. Es Eh, lūdzu atšķirīgus atbrīvojumu no nodekļiem eh, eh, sliekšņus, kas būtu sava veida franšīze, MVU, kas gan Itālijā, gan citur, ir ekonomikas patiesais tīkloģums. Šie mazie uzņēmumi, to smagi skāra krīgi ir tiem eh, jāsniedz atbalsts. No maziem strautiņiem veidojas lielas upes, tāpēc ir jāpalīdz MVU. Paldies! Eh, Ferguson kungs. Tak för ordet. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot šeit nelielu jautājumu par noteikumiem eh, attiecībās PVN labdarības organiz organizācijām. Pašreizējās, eh, pašreizējā situācijā ir Austrijā, Dānijā, Zviedrijā un vairākās citās vietās nav tikus ievērota Eh, pašreizējā likumdošana, bet ja mēs skatām lietas detalizēti, tad, manuprāt, vislabākais veids būtu direktīvas ietvaros vajadzētu darīt iespēju dalību valstīm panākt vairāk izņēmumus, ko nosaka dalība valstis labdarības eh, nozarei. Un varbūt eh, varētu panākt vispārīgu izņēmumu PVN noteikumiem labdarības organizācijām. Protams, ir jābūt ļoti piesardzīgiem tad, kad mēs sākam iestrādāt izņēmumus direktīvā, un tāpēc varētu būt pamatoti eh, piešķirt dalību valstīm lielāks manevrēšanas iespējas. Kopumā mēs esam domājuši, ka atbrīvošiem šām organizācijām būtu lielisks veids, kā veicināt pilsonisko sabiedrību pilsoniskā sabiedrība, kas ir labi organizēta, ir pilnīgi noteikti nozīmīga pilnīgi visai sabiedrībai kopumā. Un es 14 eh, gadu vecumā sāku un vēl aizvien līdz šim brīdim strādāju um, labdarības organizācijā. Es dzīvoju netā no Gēteborgas un Es esmu aktīvs šajā organizācijā. Tāpat arī īrijā ir ļoti daudz eh, labdarības organizācijas, kurās var piedalīties, kuras dod iespējas nodarboties ar sportu, vingrošanu, citām aktivitātēm, un tāpēc eh, tās būtu jāuzskata par ļoti nozīmīgu resursu. Tāpat arī nevajadzētu būt nekādām grūtībām šos izņēmumus izklāstīt uz papīra. Ja mēs runājam par labdarības organizācijām, tad mēs runājam par ļoti nelielu mērogu. Mēs nerunājam par kādu tirzniecisku aktivitāti šeit, un tas e, nepalielinātu ieņēmumus šīm organizācijām, bet vienkāršotu sarkanu līniju. un tas varētu būt labs risinājums šādā situācijā. Tāpēc vajadzētu detalizētāk aplūkot, ko mēs varam paveikt šajā jomā, un esam pārliecināts, ka mēs varam rast saprātīgu, racionālu risinājumu un veicināt šāda veida aktivitāti, jo tas ir ļoti nozīmīgi sabiedrībai, tas palīdz jauniešiem un tas palīdz eh, iet pa pareizo ceļu jau no paša sākuma. Paldies, Šants Pauls lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pasvītrot mūsu kolēģi Kazālīlis, ko paveikto darbu, un sacīt, ka es pilnīgi noteikti pārāks tos zem viņa priekšlikumiem. Uzklausījis runātājs, es gribētu nākt klajā ar vairākiem priekšlikumiem. Pirmkārt, nevajadzētu izlaist no skatu to, ka Eh, PVN ir nodoklis, ko maksā gala lietotājs, gala patērētājs, gala saņēmējs pakalpojumu sniegšanā vai eh, ķēdē. Un attiecīgi da, tas ir neitrāls starpniekiem, un tas nekādā veidā neprivileģē tā vai cita veida izdalīšanas, vai izplatīšanas vai ražošanas veidu. Otrakārt, tas ir Eiropas nodoklis. Tas ir vienīgais patiesais Eiropas nodoklis, kurā ikviena dalībvalsts ir pieļāvusi lielu harmonizācijas devu, un es domāju, ka noteikumu pārskatīšanu attiecībā uz eh, PVN. Tad, kad mēs to darām, nedrīkst aizmirst šo būtisko lietu un jāvirzās uz vislielāko iespējamo, lai neteiktu pilnīgu harmonizāciju, lai izvairītos no tā, ko pat, eh, darīja zinām jau Šmita kungs konkrēti krāpšanos jo šeit mēs var, saskaramies ar ievērojumiem krāpšanas gadījumiem katru reizi, kad ir runa par pārobežu darījumiem ar tā saucamo karuseļu sistēmu. Tāpēc es domāju, ka modernizācija un aktualizācija šajā PVN tīklojumā, tad, tur mēs nedrīkstam aizmirst to, ka šis ir svarīgs Eiropas nodoklis, kurā mums ir mūsu rīcība esošie rīki jāuzlabo. Mēs runājam par atkāpēm, atbrīvojumiem. Un es domāju, ka tādiem ir jābūt vismazāk iespējams iespējamiem. PVN nav, nav rīks, ar kur mēs varam veicināt asociāciju darbību. Un asociāciju uh, gadījumā mums ir jādomā par citiem rīkiem, par nodokļiem asociācijām un tā tālāk, un turklāt nedrīkstam jaukt kopā asociācijas, kas ir bezpēļņas organizācijas ar tādiem sociāliem mērķiem, kas ir ap, aprakstīti jau no kolēģi puses, un arī uh, atsevišķās valstīs, pie, konkrēti Francijā, eh, asociācijas, kas nodarbojas eh, šādu pasākumu aizsakā ar komerciālām darbībām. Esmu pārliecināts, ka referents Davids Kāzā dos mums iespēju izveidot lielisku ziņ ziņojumu tajā brīdī, kad mēs eh, organizējam lielas pārdomas par PVN nākotni. Paldies, paldies, vairāk runātāji nav pietiekušies. E, David, vai tu gribi e, uzklausīt komisijas viedokli? Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlētos pasvītrot to, cik nozīmīgs ir Eiropas parlamenta devums. Un, manuprāt, komisija vēlējās nākt klajā ar zaļo grāmatu, lai uzklausītu viedokļus Eh, publiskas konsultācijas ietvaros. Referents eh, norāda četrus galvenos punktus nākotnes PVN sistēma jau vairāk runātāji norādīja to, cik būtiski ir neutralitāte un neutralitāte ir būtiski tieši tāpat kā tas, ka gala patērētājs maksā PVN. Uh, Savukārt realitātē e, bieži vien mēs saskaramies ar ne neutralitāti un e, pastāv nekonsekvence konkrēti tajā, kas attiecas uz dažādām nozarēm. Runājot par atbrīvojumiem vai atkāpēm, ir jautājums neatrisināts, un līdz šim, līdz pirmajai direktīvai, līdz mēs gribējām vairāk harmonizācijas, un jautājums šobrīd ir par to, vai mēs turpinām iet pa šo harmonizācijas ceļu, vai ir jāpiešķir lielāks elastīgums dalībvalstīm ar nosacījumu, ka nav e, konkurences sagrozījumu Eiropas Savienības līmenī. Tālāk par Vai pastāv patiesā politiskā grība no dalību valstu puses piemērot izcelsmes sistēmu? Šī izcelsmes sistēma 67. Eh, gadā to tai deva priekšroku vairākas dalību valstis, un tagad 44 gadus vēlāk ir dažas dalību valstis, kas vēl aizvien tai dod priekšroku. Un jautājums ir par to, vai pieņemot PVN paketi Eh, pakalpojumu sniegšanas vietā, ehm, mēs pārējām uz patēriņu valsti, un šķiet aizvien grūtāk būtu ieslēgt atpakaļgaitu. Runājot par vienotu apkalpošanas slodziņu, jeb viens pie pieturas aģentūru. Pat, jā, eh, praktiskā piemērošana sarežģīta, 2015. gadā mums būs uh, Eh, pirmās iespējas, tad eh, mazināt nodokļu maksātāju eh, pienākums ir nozīmīgi, taču mums ir jānodrošina PVN iekasēšana, tāpēc mums ir jāatrod līdzsvars starp pienākumu nevajadzīgu un nederīgu no zinos gadījumos samazināšanu un PVN iekasēšanu. Mēs e, norādām zaļajā grāmatā arī to, ka atsevišķi operatori ir darījuši zinām, ka būtu vienkāršāk. E, e, iekšējā tirgus gadījumos piemērot, piemērot aplikšanu nodokli eksportētājiem. Uh, Un turklāt vairākās dalībvalstīs notiek PVN iekasēšana kā pirms 40 gadiem. Jautājums ir, vai nebūtu pienācis brīdis mainīt PVN iekasēšanas veidu, izmantojot esošās modernās tehnoloģiskās infrastruktūras un tas gan būs iespējams tikai vidējā termiņā. Tālāk vēl viens būtisks jautājums, ko skata referents attiecībā uz likumdošanas procesu. Jūs zināt, ka mēs esam vienbalsības procedūrā un patiesībā juridiskā bāze netiešai fiskalitātei ir e, līguma 113. pants un tur nekas nav teikts par juridisko bāzi Līdz ar to regula var tikt piedāvāta direktīvas vietā. Taču tas um, liek pārskatīt atsevišķus citus elastīgumu jautājumus. Šie jautājumi tika uzdoti zaļās grāmatas ietvaros, un komisija vēlētos saņemt skaidrs atbildes. Uh, Mēs esam publisko konsultāciju eh, etapā, mēs esam saņēmuši ap 1500 eh, viedokļu, kopumā ap 8000 lapušu, un komisija līdz gada beigām nāks klajā ar paziņojumu, norādot to, kuri ir prioritāri attīstāmie sektori nākotnē. Lūk, tas bija no manas puses viss priekšsēdētāji. Paldies! Vai referents vēlas? Uh, izteikties, lai pabeigtu diskusiju. Dāvid, lūdzu, paldies, kolēģi, par e, jaukajiem vārdiem un konstruktīvo pieeju. Es mēģināšu izteikties par tiem jautājumiem, kas jums likās satraucoši par bezpējas organizācijām un to aplikšanu ar nodokli. Es varu piekrist jūsu viedoklim, Un tad, kad mēs norakam pie Šmita kunga sacītā, manā birojā tikās vairākas interesētās personas šī jautājuma sakarā, ieskaitot uh, Zviedru deputātu, un es gribētu apspriest iespēju ieviest šo elementu mūsu dosijai tālāk. Lambert kungs, kurš nav ar mums šodien tāpat kā Svitkungs ir, E, nosūtījis savas piezīmes, kas attiecas uz e-grāmatām un neutralitātes principu. Kā jūs to atzīmējat, e-grāmatā un drukāta grāmata ir ar atšķirīgām nodokļu likmēm. Ziņojuma piektajā punktā šis jautājums ir skatīts. Līdzīgas preces un uh, pakalpojumi ir jāpakļauj vienlīdzīgai PVN līkmei. Vēl jau vairāk tas ir norādīts ziņojumā, un es gribētu izskatīt jūsu priekšlikumus alternatīvam formulējumam šajā sakarā. Tālāk par kolīgs. Sociāldemokrātu sacīto. Esmu uh, Es atbalstu jūs sacīto par, eh, eh, par eh, galamērķu valsts virzienu un arī varu piekrist atsevišķiem formulējumiem būtiskos rindkopās. Tālāk par krāpniecību runājot, arī es Esmu uzklausījis viedokļus, tā skaitā tos, ko ziņo Lambert kungs, un tāpat vairāk no jums runāja par izņēmumiem. Es negribu apgalvot, ka izņēmumi nebūtu piemērojami vai svītrojami no man ziņojuma. Es saprotu, ka atsevišķi izņēmumi ir ļoti nozīmīgi, E, dažādām valstīm, un tāpēc es cerīgi raugos uz sadarbību ar jums, lai varētu precizēt formulējumu, tā skaitā tad, kad mēs runājam par izņēmumiem. Lūk, no manas puses tas ir pagaidām vispriekšsēdētāji, un es domāju, ka sadarbībā ar kolēģiem tuvāko nedēļu laikā mēs varēsim darbu pabeigt. Paldies par jūsu devumu. Paldies! Mums ir paredzēts grozījuma iesniegšanas termiņš 30. jūnijas, grozījuma skatīšana 31. augustā, balsojums komiteja 19. septembrī un tālāk oktobra 2. plenārsēdē balsojums. Mēs tagad pāriesim drīz pie uh, publiskās uzklausīšanas, bet pirms tam es došu vārdu Veneram Langenam, kurš uh, nebija klāt, tad, kad mēs runājam par koplēmumiem un trilogiem, un es domāju, ka viņš gribētu aktualizēt uh, pašreizējo situāciju. Verne, lūdzu. Paldies. Mums ir jālēmī par to, eh, kas notiks eh, pēc 5. datuma, vai mēs turpināsim procedūru. Īstenībā ir trīs iespējas. Pirmā, mēs noslēdzam pirmo lasījumu par visiem 100% un gaidam atbildi no padomas. Otra iespēja Noslēdzam darbu pie likumdošanas teksta, bet vēl nebalsojam un turpinām vest sarunas ar padomu. Trešā iespēja eh, - noslēdzam darbu pie šī projekta un tad vienojamies par, eh, ar padomu par eh, agrīno otro lasījumu. Tā tas jau reiz ir noticis. Jebkurā gadījumā, vienalga par kur variantu mēs izšķirsimies, uh, ir nepieciešams, lai padomu mums piedāvātu konkrēts rezultāts. Padomi to nevarēja paveikt eh, Ungārijas prezidentūras laikā un bija debates par tādu orientējošo virzību, bet es pats vēl uh, iepazinos ar tekstu un. Uh, mēs nezinām, ko darīs Polijas prezidentūra. Tātad, kad viņi pievērsīsies šim tekstam, šim dokumentam, un kad viņi e, par to iegūs tādu labāku priekšstatu. Es vēlējos kolēģiem pavaicāt, ko īsti darīt. Ir jāveic vēl vairāki tehniski grozījumi, ko piedāvā juridiskais dienests, e, deleģētie tiesība akta un tā tālāk. Tas ir tikai normāli saskaņā ar procedūru, bet ir jāpagaida arī daži grozījumi no kolēģiem. Uh, teksta versijas ir piedāvātas visās valodās. Tātad, ja esmu pareizi informēts, tad jau eh, šo pēcpusdienu, nu varbūt tad, kad būsim beiguši sanāksmi, eh, teksti būs pārtūkot oficiālajās valodās. Tagad vajadzētu pieņemt lēmumu vai mūsu komiteja pārņems juridiskā dienesta piedāvātos grozījumus, un viens ir tāds kritisks aspekts, vai ESMA aģentūra ir atzītā uh, iestāde, bet juridiskais dienests saka, ka tā tas nav. Tādēļ labprāt uh, vēlētos atbalstīt ESMAS nostāju. Un uh, vēl ir tādi vienkārši tehniski grozījumi, ko mēs bez vārda eh, ierunas varētu pārņemt. Otrām kārtām, vai mēs tagad balsojam vai nē, es labprāt eh, dzirdētu kolēģi viedokļus. Tā tad, jebkurā gadījumā, vai balsosim tagad vai nē, agrīnais otrā izlasījums un vienošanās par to būtu uh, iespējama pēc vasaras atvaļinājuma laika, ja padomu beidzot par kaut ko vienosies, un tad darbu varētu noslēgt visai naski. Vēl gribētu dzirdēt kolēģi viedokļus, pagaidām eh, jautājums vēl nav atbildēts. Protams, mums ir jāvēro arī konkrēti termiņi un vajadzētu tiekties uh, lai jau oktobrī, tad, kad būs uh, komiteja sanāksmes, mēs beidzot būtu vienojušies ar padomi, lai uh, būtu ņemta vērā arī esmas loma un nu, lietas virzītos uz priekšu. Paldies, Žanpaulūds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms, protams, es atbalstu Vērnera analīze. Vērners ir paveicis lielisku darbu šajā jomā un ir iegūst ļoti lielu vairākumu komitejām. Kāds ir mans skatījums? Svarīgi ir tas šī dosie sakarā, lai mēs eh, nezaudētu laiku un lai mēs varētu reaģēt uz nepieciešamajām regulējuma pras, eh, eh, prasībām un cerībām. Manuprāt, ir divas iespējas. Vai nu ir daļais balsojums jūlijā, un atstājam iespēju panākt vienošanos ar padomu pirmajā lasījumā tuvāko nedēļu laikā, pēc tam, kad padomu būs pieņemama savu nostāju, un šis risinājums jau ir ticis īstenots praksē, un mēs to varētu uh, izmantot, kamēr padomu vēl nav vienosies, un, ja parlamenta pieņemtais teksts ar plašu vairākumu varētu būt kā modelis vai piemērs risinājumam, ko pieņemt padomē. Varētu atgādināt, ka tā notika ar maksājumu pakalpojumu direktīvu, kur parlaments septembrī vienojās 2006. gadā, un Eh, Padomu vienojās tikai 2007. gada aprīlī, un eh, teksta, eh, tekstu, ko sagatavoja padome, tas bija ļoti nozīmīgs parlamentam, lai izveidot savu viedokli. Otra iespēja būtu at, atlikt uz vēlāku laiku balsojumu, kamēr mēs gatavojam grozījumus Eh, par kuriem sacīja Verners, kas vēl ir apspriežami. Taču es no savas puses gribētu risinājumu, kas eh, neizslēdz nekavējoties pirmā lasījuma iespēju. Paldies! That, uh... Es esmu ēnu referent no āda politiskās grupas un domāju, ka varu runāt par to, kas tiek sagaidīts likumdošanas jomā un varbūt, ka būtu vienkāršāk eh, sagatavot mūsu grafiku, ja mēs vienosimies par pirmo lasījumu un es zinu, ka Žants Pols varbūt gribētu piedalīties vairākos trialogos eh, nekā uh, ciest no uh, spiediena, kas tiktu izdarīts, ja mums par katru cenu uh, vajadzētu ievērot otrā lasījuma termiņus. Tātad vai mēs varētu uzklausīt arī referentu un koordinatoru no sociāldemokrāta puses, bet varbūt, ka mēs varētu galīgu lēmumu pieņemt nākam pirmdien Strasbūrā komitejas sanāksmē, kad būsim jau vairāk apspriedušies un pakonsultējušies. Bet ir ļoti labi, Werner, ka jūs varējāt mūs informēt par aktuālāko notikumu attīstību. Es atvainojos, ka esmu. Uh, likusi gaidīt mūsu viesiem, kas ir ieradušies uz sanāksmu, uz uzklausīšanu par ekonomikas pārvaldību. Man ir jāatvainojas, ka es tagad došos prom no uh, podījuma, jo. Uh, Tas man jādara ar nožēlu, man ir jādodas prom no tik interesantas uzklausīšanas, bet ja mēs runājam par ekonomisko pārvaldību, tad, protams, man ir uh, jāpiedalās vairākos pasākumos sīnhroni. Tagad uh, došu vārdu Edvardam Siklūnam, lai viņš turpinātu sanāksmes vadīšanu. Nu, tagad mēs tikai apmainīsimies vietām. Fine. Yeah. Um, welcome to the public hearing on. Kolēģi, vēlējos jūs sveikt mūsu uzklausīšanā par globālo ekonomikas pārvaldību. Hokmārka kungs ir sagatavojis ziņojumu par šo jautājumu, un mums jau ir bijusi viedokļa apmaiņa. Šodien mēs uzklausīsim vairākus ekspertus bija sākumā plānots dot vārdu Pieram Žajē, diemžēl viņš vēl pie mums nav ieradies. Un tātad viņš eh, nedaudz nāksies mainīt eh, uzstāšanās secību, līdz ar to žējai kungs uzstāsies tad, kad viņš pie mums ieradīsies. Kā jau mūsu priekšsēdētāji teica, šis ir izšķirīgs svarīgs jautājums, un mēs ar nepacietību gaidām mūsu ekspertu uzstāšanos, lai varētu runāt par galvenajām eh, prioritātēm, par uh, līdzsvara trūkumu, par kontroli, par eh, valodas kursu svārstībām un tāpat arī par aktīviem un uh, finanšu burbuļiem. Šodien mums jau ir iespējams bijis eh, apspriesties par finanšu un monetārās sistēmas globālo reformu par to, kādām izmaiņām tiek eh, pakļautas eh, tādas struktūras kā SVF, G20 un, protams, arī Eiropas Savienība. Protams, vajadzētu runāt arī par to, ko ir sasniegusi Francijas prezidentūra darbojoties eh, uz G20 skatūs. Protams, ir dažas problēmas, jo Žiekungs vēl nav ieradies, viņš ir uh, starptautisko attiecību un izpētes nodaļas direktors uh, Francijas bankā, un uh, viņš nevarēs uzstāties ar ievadvārdiem, bet um, uzstāsies tad, kad ieradīsies Eiropas parlamentā. Tagad došu vārdu Krofi Lavī kungam, kas pārstāv SVF. Eiropā viņš aizstāja Žilu Boša kungu, kas ir galvenais konsultants SVF. Uh, Došu jums vārdu, jūs rīcībā ir septiņas minūtes, un pēc tam došu vārdu pārējiem runātājiem, un jautājumu un atbilžu sesiju varētu organizēt pēc tam, kad būs visi uzstājušies. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Jā, SVF uh, locekļiem ir liels gandarījums atrasties uh, Eiropas parlamentā un runāt par savu darbu. Protams, jautājums ir ļoti plašs un pēdējo gadu laikā mēs tam esam pieskāršies atkārtoti, runājot arī par pāraudzību, kontroli, par to, uh, kas ir jāgroz mūsu politiskajās vadlīnijās un it sevišķi runājot par pārvaldības struktūru ISVF. Es cerēju, ka G20 priekšsēdētājs varētu jums uh, sniegt vairāk informācijas. Un, uh, ja jums būs specifiski jautājumi, es pie tiem atgriezīšos. Ja runājam par SVF pārvaldību, pēdējo gadu laikā esam daudz ko sasnieguši un uh, iepazīšanāšu jūs. Uh, ar šiem sasniegumiem pirms iesaistīties plašākās diskusijās. SVF ir jāatskaitās uh, valdībām, un kāda tad ir mūsu pārvaldības struktūra? Šeit ir uh, trīs uh, Eh, tādas struktūras, tā tad eh, pārvaldnieku valde, tālāk starptautiskā finanšu komiteja, kurā piedalās finanšu ministri un centrālo banku prezidenti no tām valstīm, kas eh, līdzdalās SVF un, protams, arī izpildu padome. Valstis pārstāv, ņemot vērā to, kvotas, un kvotas, protams, ir viens no galvenajiem atskaites principiem SVF. Tiek noteikts, cik liela ir uh, akciju um, daļa, kas valstī ir ieguldīta SVF, tiek noteikts, cik daudz tā var aizņemties un kādas ir katras uh, valsts balsošanas pilnvaras. Kādi bija pirmie soļi, kad veicām reformas, veicot izmaiņas tieši pārvaldības struktūrā? Pirmajos divos gados mēs runājām par struktūras izmaiņām un tika panākts lielas izmaiņas. Un īstenībā SVF pārvaldības struktūras izmaiņas prasīja gandrīz desmit gadus. Mēs uh, dubultojām kvotu skaitu nu, līdz 750 miljārdiem dolāru, un tas nozīmē, ka SVF varēja aizdot arī vairāk naudas savām dalību valstīm. Kādus panākumus mēs vēl sasniedzām? Mēs varējām uzlabot balsošanas pilnvaras un kvotu akcijas sadalīšanas struktūru. Of, uh, quotas, uh, uh, came from Kvotu piešķiršana uh, par to tiks priests pēc tam, kad G20 uh, sprieda par to, ka vajadzētu par 5% paaugstināt uh, to akciju skaitu, ko SVF piešķir uh, ļoti attīstīts valstis un kas ir arī tā ļoti plaši pārstāvēts SVF. Ar 15. decembra lēmumu SVF apņēmās īstenot šīs reformas un eh, ņēma vērā to, ka pastāv tomēr zināms nelīdzsvars starp eh, ļoti attīstītām ekonomikām un tām valstīm, kas vēl nav piedzīvojuši pilnīgu uzplaukumu. Ko tas nozīmē? Vienu trešdaļu no nu, ienākumiem mēs pārstruktūrējām, jāņem vērā, ka Ķīna, kas ir tik uh, ātri attīstošā ekonomika, varēja palielināt savu kvotu un tādā veidā uh, varētu būt arī līdzvērtīgāks akciju ieguldījums gan no uh, jaunatīstības ekonomikas valstīm, gan arī jau no ļoti attīstītām valstīm. Un runājot par balsojumu sadalījumu, balsojumu kvotām, tas šeit ainava arī ir nedaudz mainījusies un mēs runājam par 3,5% balsu, kas tika iegūti reformas laikā. Tātad mēs par šo principu vienojāmies decembrī, bet vēl daudz, kas ir jāpadara, līgumam ir jāstājas spēkā un, lai to pieņemtu, ir vismaz 70% no dalību valstīm ir jāritificē šis jautājums, un runājot par eh, kvotām, šis eh, jauninājums ir jāritificē 85% valstu. 2008. gadā ieviestās izmaiņas tika ieviestas apmēram tikai pēc diviem gadiem, tādēļ mēs mudinām dalību valsts pēc iespējas ātrāk ratificēt panākto vienošanos. Protams, tas nozīmē izmaiņas arī Eiropas valstīm. 2012. gadā Eiropas valstīm ir jāatsakās no divām vietām SVF valdē un uh, ir jāpiekāpjas divu jauntīstības valstu priekšā. Uh, Varbūt, ka tas varētu būt uh, tāds jauns pavērsiens, jauna iespēja uh, ES valstīm, kas uh, varētu tagad labāk pārdomāt, kā pārliecinošāk uzstāties SVF arēnā. Un līdz 2014. gadam vajadzētu parūpēties par labāku jaunatīstības tirgu pārstāvniecību SVF tas uh, ir saistīts ar uh, valstu pārstāvniecību. Mēs vēlējāmies garantēt labāku līdzsvaru un padomāt arī par uh, kopīgo līdzsvaru saglabāšanu globālajā tirgu. Tas bija viens no galvenajiem pasākumiem, lai mūsu struktūra saglabātu savu leģitimitāti. Protams, mēs šeit nerunājam tikai par skaitļiem, ir jāpievērš arī citām aktualitātēm un pievērsīšos galvenokārt trim jautājumiem. Uh, Kāda bija galvenā mācība, ko guvām no krīzes? Mēs sapratām, ka nebija tāda uh, pilntiesīga fóruma, kas varētu labāk koordinēt e, aktivitātes finanšu krīzes apstākļos. Mēs iepazināmies arī ar vairākiem priekšlikumiem. SVF um, e, izpildu direktors sagatavoja ziņojumu, kur bija rakstīts par to, ka ministru padome varētu uzņemties labākas eh, izpildvaras tiesības, bet eh, viedokļi par šo jautājumu dalījās un daži eh, novērotāji uzskatīja, ka tas varbūt varētu mazināt dalībnieku pilnvaras. Ko mēs beigās lēmām? Mēs uh, izvēlējāmies tādu pragmatiskāku pieeju, mēs uh, Eh, vadījām diskusijas SVF komitejās un vēlējāmies eh, panākt, lai ministri darbotos apņēmīgāk un efektīvāk. Tālāk runājot par pārvaldību un G20 eh, atgriezinisko saikni sadarbojoties ar SVF. Tika runāts, ka G20 pozīciju vajadzētu labāk saskaņot ar SVF veiktajiem pasākumiem vairāk iemeslu dēļ, it sevišķi ņemot vērā to, ka ir vairākas valsts, kas, piemēram, nedarbojas G20. Un komiteja, jūs komiteja arī sagatavoja ļoti labu ziņojumu par SVF pārvaldību, un mēs domājam par to, kā tās valsts, kas varbūt nav gada 20, bet ar SVF varētu uh, sniegt labāku mm, pienesumu uh, šīs struktūras darbībā. Tālāk tik runāts arī par izpildu direktoru ievēlēšanu, par to, kādai ir jābūt procedūrai. Tas ir ārkārtīgi aktuāls jautājums uh, tieši pēdējo dienu laikā. Kāda procedūra norisinās tieši tagad. Tā ir ļoti atklāta, caurskatām procedūra, ir izteikti di piedāvā divi kandidāti, kas ir eh, ļoti eh, slaveni un eh, pazīstami ar savu profesionālu, tātad Lagardas kungs no Francijas un Kastēns kungs no Meksikas, kas acīm redzam pārstāv tātad jaunatīstības ekonomikas. Un mums ir jāsaprot, kāds lēmums būtu jāpieņem uh, gan SVF, gan Pasaules bankai. Tagad beidzu savu uzstāšanos un ar prieku uzklausīšu deputātu jautājumus par SVF sistēmu. Paldies, paldies, paldies uh, Blavīkungam, saka priekšsēdētājs. Bet mums ir jābūt ļoti precīziem un ir jāparūpējas par uh, tādu labu diskusiju norisi, lai būtu ievērot arī uzstāšanās uh, hronoloģiju. Žajē kungs eh, ir ieradies pie mums, bet varbūt došu viņam vārdu pēc tam, kad būs uzstājušies visi pārējie. Un, protams, arī Hokmārka kungs noteikti vēlēsies izteikties. Tā tad eh, būs eh, jautājuma un atbildes sesija, un jūs arī varēsiet izteikties, Hokmārk kungs. Labi. Tagad došu vārdu Andrē Sapīra kungam. Oh, he's replacing. That's Mr. Andres. Okay. Mr. Andres appears. Andres eh, appear. No, Brūgēl, Briselē, lūdzu. Thanks. Uh, thank you very much for. Paldies. Paldies, ka uzlūdzāt mani uzstāties komitejā, lai runātu par tik nopietnu jautājumu. Ko vēlējos pateikt no savas puses? globālās pārvaldības sistēma. Nu, īstenībā te var konstatēt vairākas vājās vietas, bet var pateikt, ka globālās pārvaldības sistēma ir sevi attaisnojusi krīzes apstākļos. Es varētu teikt, ka sākoties krīzei, eh, pārvaldības sistēma E, zaudēja daļu no savas leģitimitātes, un mēs varētu būt noraizējušies par šīs sistēmas e, iespējām izdzīvot e, šādos šokējošos apstākļos, bet īstenībā sistēma pierādīja savu uh, darboties spēju un tā uh, pilnībā attaisnoja sākotnējo mērķi, kādam tā tika radīta, ņemot vērā to mācību, kas tika gūta 20. Mm, gadsimta 30. gados. Tā ir viena no galvenajām mācībām, ko guvām krīzes laikos, un ņemot vērā G20 aprīļa sanāksmi Londonā pirms diviem gadiem, Es varu teikt, ka globālās pārvaldības struktūra ļoti uh, bija spēcīga un arī uh, pasaules kopiena, starptautiskā kopiena labi reaģēja uz krīzi. Pateicoties pasaules bankai, uh, mums izdevās diezgan daudz panākt. Runājot par tirdzniecību, protekcionisma līmenis uh, tika pazemināts. Nu, principā no protekcionisma neizdevās izvairīties, bet tomēr uh, tā iedīgļi kļuva vājāki. Uh, Protams, mums ir jābūt arī apdrošināšanai kaut kādām garantijām pret uh, kļūdām, lai mēs nepieļautu tādas kļūdas, uh, kādas tika pieļautas 20. gadsimta 30. gados. Mēs sapratām, ka jau pirms krīzes sistēma, kas tika iedarbināta nekavējoties pēc otrā pasaules kara, kad tika dibināts Breton Vūdas institūcijas un arī Pasaules tirzniecības organizācija, sistēma, protams, sastapās eh, ar vairāk vairākiem triecieniem. Es jums piedāvāšu divus piemērus. Tātad starptautiskā monetārā sistēma un otrais piemērs ir tirzniecības sistēma. Tātad divas ilustrācijas. Pēc Bretonvudas sistēmas neveiksmes 70. gados mēs pieredzējām tādu sistēmas trūkumu. Daudzi tā aprakst šo situāciju, un es varu tam piekrist. Runājot par PTO, īstenībā PTO darbojās daudz labāk nekā Bretonvuds institūcijas. Un Dohas eh, sarunas norisinājās ļoti lēni, lai izteiktos tā mājīgi. Un eh, šīs parādības, protams, ļoti skaidri ilustrē to, ka ir daudz grūtību. Uh, No kurienes tad rodas šīs grūtības, kas iedragā PTO darbību un startautisko monetāro sistēmu? Ir vairāki simptomi, ko mēs varam redzēt. Protams, ka globālā ekonomika attīstījās visai strauji, ņemot vērā to, ka institūcijas tika izveidotas pēc otrā pasaules kara. Uh, īstenībā eh, ļoti spēcīga evolūcija ir piedzīvota tieši ASV un ņemot ekonomiku kopš 80. gadiem ASV ir piedzīvojusi tāds liels pārmaiņas salīdzinām ar to brīdi, kad tika radītas institūcijas. Bet, piemēram, eh, šīs, šie ekonomiskie tīģeri tādi kā Ķīna, Eh, spēlē tik nozīmīgu lomu starptautiskajā ekonomikā, un mēs ko tādu vispār nevarējām stādīties priekšā vēl pirms vairākiem gadu desmitiem. Un es vēlējos teikt, ka tas bija gandrīz tāds kā negadījums vai sakritība, ka tika radīta ogļu un tērauda kopiena un Eiropas ekonomiskā kopiena 50. un 60. gados Tas īstenībā bija salīdzināms ar Indijas un Ķīnas uh, kopīgo procentu uh, pasaules ekonomikā. Un tas, kas notika 40. un 50. gados, īstenībā bija tāds sakritības rezultāts. Un pirms 60 gadiem mēs radījām institūcijas kas radās tādos īpašos apstākļos un īpašā kontekstā. Un tagad mēs pieredzam jauno ekonomiku uzplaukumu, un tas nozīmē, ka star starptautiskās pārvaldības institūcijas arī ir jāreformē, tām ir jāpielāgojas jaunajām prasībām, un mums tas ir jāapzinās. Tas, protams, attiecas arī uz SVF Tagad runāsim par uh, visu no eiropeiskas perspektīvas. Protams, Eiropa vēlas spēlēt galveno lomu eh, globālajā ekonomikas pārvaldībā. Protams, ka Eiropas Savienība ir daudzpusēja konstrukcija un globālās pārvaldības institūcijas arī ir daudzpusīgas, daudzpakāpju institūcijas, kas nāk uh, par labu tad, ja visi, kas darbošies institūcijās, ir viens prāts par galvenajiem jautājumiem. Fragmented power. Uh... Es strādāju Brūgelā jau vairākus gadus un esmu piedzīvojis, ka Eiropas Savienībā vara ir ļoti fragmentēta daudzos uh, daudzās jomās, daudzos lauciņos. Vienīgais izņēmums varētu būt starptautiskā tirzniecība, jo tur PTO Eiropas Savienība runā unisonā. Eiropas valstis es uh, minu ar nolūku un ņemot vērā pasaules vēsturi, īstenībā Eiropas valsts ir pārāk plaši pārstāvēts Bretton Woods institūcijās. Uh, Šķiet, man ir vēl divas minūtes palikušas. Vēlējos tikai dažos vārdos pastāstīt par to ziņojumu, uh, kas nu pat ir tapis kopīgi ar kolēģiem no Brugela un kopīgi ar uh, Eiropas komisijas ECFIN ģenerāla direkciju. Runājot par startautisko monetāro sistēmu un tās nākotni, raugoties no Eiropas redzeslēņķa, mēs varam ieskicēt trīs scenārijas, kas varētu notikt nākotnē. Uh, kā varētu attīstīties Eiropas monetārā sistēma nākamo 10-20 gadu laikā. Tātad viens scenārijs ir uh, esošās sistēmas uh, salabošana un uzlabošana, ņemot vērā uh, reformu veikšanu, protams mēs mēģinām ar sistēmas palīdzību uh, izskaust galvenās problēmas, bet, protams, tas ir saistīts ar Bretonu institūciju, kas dienas gaismu jau ieraudzīja krietni senāk. Kāds būtu otrais scenārijs? Tā varētu būt tāda daudzpusēja, daudzpakāpju sistēma, kas balstītos uz divām, trim galvenajām valūtām. Protams, uz dolāru un kuras tad būtu pārējās valūtas - eiro un Ķīnas juans. Bet tā būtu tāda daudzpakāpju sistēma, kas īstenībā būtu divu pakāpju sistēma, un te mēs nerunātu par dolāru un eiro, bet par dolāru. The alternative. Un jonu un varētu būt arī tāda trīspusēja sistēma, kurā uh, tiktu iekļauts arī eiro kā viena no galvenajām valūtām. Trešais uh, scenārijs būtu tāda daudzpusēja sistēma, kas savus saknes minētu Bretton Woods uh, institūciju pirmsākumos vai pat vēl agrāk. Un tā būtu starptautiska monetāra sistēma, kas balstītos uz ERDS. E Kurš no šiem scenārijiem ir visrealistiskākais? Ja mēs par to palauzām galvu, un tūlīt arī beigšu savu uzstāšanos, mēs mēģinam analizēt, kas tad īsti varētu notikt Eiropas iekšienē un ārpus Eiropas. Ja mēs runājam eh, par šo sasaisti starp Eiropas Savienību un globālo tautsaimniecību, mums ir jāanalizē, kas notiek ASV, Ķīnā un citās pasaules daļās. Bet, protams, mums ir arī uzmanīgāk eh, jāvērš savs skats uz to, kas notiek iekšpusē, tātad Eiropas iekšpusē. Mums ir jābūt labai organizācijai. Protams, runājot par Eirozonu, Mums ir jāizskauž krīze, ir jāizķepurojas no tās runāt gan par pārvaldību, gan par tautsaimniecību kā tādu. Iespējams, ka eiro varētu iekļaut šajā iespējamā otrā scenārijā, tātad uh, daudzpusējā scenārijā. Es domāju, ka tas varētu būt viens no sarežģītākajiem scenārijiem, ko īstenot. Bet runājot par šo multipolāro scenāriju, pastāv risks, ka eiro varētu nebūt viens no šiem poliem vai viena no asīm, eh, kas eh, eh, būtu varbūt pat tāds kā valsts, uz ko balstītos globāla ekonomika. Paldies! Paldies Sapirkungam! Un tagad došu vārdu Jakobam Kirkegārdam, kas strādā Pētersona institūtā Vašingtonā. Priekšsēdētāji, uh, eh, Hokmār kungs, uh, man ir liels prieks, ka var šodien uzstāties šeit jūs priekšā runājot par globālo ekonomikas pārvaldību. Es savās ievadpiezīmēs runāšu par G20 starptautisko valūtas fondu un uh, to, kādu lomu Eiropai būtu jāspēlē šajās organizācijās. Tā kā turpinās nevienlīdzīga atgūšanās no krīzes, uh, ka un akono, attīstības ekonomikas auga trīsreiz ātrāk nekā Eiropas ekonomikas. Globāla ekonomikas pārvaldība kļūst aizvien nepieciešamāka. Attie, attīstības ekonomikas jau tagad sastāda apmēram pusi no pasaules ekonomikas un nākotnē augs vēl plašāk. Un tāpēc šī globālajā ekonomikas grupā nepārstāvētā daļa būtu jāpārstāv labāk. Uh, G20 izveidošana kā galvenā vieta uh, sadarbībai globālā līmenī bija būtisks uh, solis uz priekšu, lai veidot globālu ekonomikas pārvaldību. Un tomēr, uh, kamēr G20 sniedza labu iespēju organizēt politikas koordināciju 2008. un 2009. gadā, G20 spēja uh, Uh, nekrīzes periodā uh, dot ieguldījumu uh, globālās ekonomikas pārvaldības uzlabošanā ir apšaubāma. G20 darba kārtība aizvien vairāk paplašinās, un līdz ar to diez vai varēs gūt būtisks uzlabojums globālajā ekonomikas pārvaldībā. G20 nav vienprātības par makronomikas politiku. Ir samita formāts, kas balstās uz labprātīgu sadarbību un nav nekāds formālu pienākuma uh, savu iekšējo ekonomikas politiku saskaņot ar vienotiem globāliem standartiem. Līdz ar to diez vai uh, izdosies panākt tādu tiešām globālu politiku, lai sasniegtu pašu G20 eh, pasludināto mērķu ir līdzsvarota ekonomikas izaugsme globālā mērogā. G20 eh, vērtība varētu būt eh, tikai tādas fóruma vērtība, kur līderi var to aktivizēt krīzes apstākļos, lai sniegt globālu atbildi. Ņemot vērā šos trūkumus G20 galvenajam globālās ekonomikas pārvaldības uzdevumam vajadzētu būt stiprināt pastāvošās institūcijas. Šajā sakarā šādu institūciju izmantošana SVF un stabilitātes valde būtu iedrošināma, lai veidotu patiesu progresu G20 uh, Eiropas politikas veidotājiem vajadzētu uh, izvairīties no vilinājuma, pārslogot G20 darbu kārtību ar pārāk nesvarīgiem mērķiem. Ir jāsasniedz globāla ekonomikas izaugsme. Un ir jāveicina arī stiprināt SVF lomu globālajā ekonomikas pārvaldībā. Tas veicinātu to, ka būtu lielāka loma SVF uh, vietējā globālajā ekonomikas pārvaldībā. Tagad pievēršoties SVF, globālā ekonomikas krīze apstiprināja, ka tas ir sistēmiski svarīgākais uh, finanšu institūts pasaules ekonomikā. Kā jau tika minēts, uh, SVF institucionālās lomas stiprināšana līdz ar to ir ļoti svarīga. Eiropas loma šajā procesā ir vitāli svarīga. Un uh, jāizvērt arī Eiropas strateģiskās intereses šeit. Eiropas daļa globālajā ekonomikā aizvien samazinās, un tā ir jāsaprot, ka tās loma ir stiprināta SVF un citas globālās ekonomikas pārvaldības institūcijas, aizsārkājot tās no uh, pārāk lielām izmaiņām šādu te globālu institūciju leģitimitātes saglabāšana. Uh, uh, tur Eiropa ir spēlējusi būtisku lomu. Un Eiropai ir ļoti svarīgi saglabāt šīs institūcijas, lai saglabātu ietekmi globālajā ekonomikas pārvaldībā. Un tas nav tik svarīgi, kā saglabāt savu cilvēku, uh, savus cilvēkus SVF pārvaldē. Uh, Runājot par balsošanas tiesību nodošanu attīstības valstīm, um, uh, ir arī eiro vairāk jāpārstāv uh, SVF. Single, unified and sizable. Tātad ir jāveido Eirozonas vienota pārstāvniecība SVF valdē. Un uh, arī Eiropas Savienības valstīm, kas nav Eirozonā, būtu aktīvi jāiesaistās SVF. Un visbeidzot, ir skaidri redzams, ka Eiropas intereses ir uh, izveidot uh, atlases procesu, kas būtu balstīts uz spējām, atlasot uh, pārvaldes uh, Um, personas um, starptautiskajās organizācijās. Eiropai ir skaidri jāspēlē konstruktīva loma un uh, jāveido tāds uh, process, kas ir balstīts uz uh, kandidātu spējām. Uh, Šī kaitīgā praksa par ar reģionālo rotāciju, izvēloties globālu institūciju uh, vadītājus, tā nevajadzētu, to nevajadzētu īstenot uh, tādās organizācijās kā SVF, kas ir tik ļoti svarīgs globālajā ekonomikā. Paldies par iespēju uzstāties Ekon komitejā šodien un uh, labprāt atbildēšu jūsu jautājumu. Uh, Paldies, Kilgārdgungs. Mēs esam uzklausījuši trīs, runāju, trīs runātājus. Pirmais izklāstīja pašreizējo e, situācijas stāvokli, otrs par starptautisku uzraudzības sistēmu runāja un arī atsevišķos scenārijus par to, kā varētu situāciju reformēt. Savukārt trešais e, runātājs Eh, runāja par G20 un Eiropas Savienības lomu, eh, tā skaitā SVF ietvaros. Un tagad eh, mēs uzklausīsim Pieržaļie, kurš ir Francijas bankas pārstāvis un ģenerāldirektors starptautisko attiecību nodaļā. Dosim vārdu viņam. Paldies, priekšsēdētāji. G20 ir starptautisks fórums, un es izmantošu iespēju tā kā. Eh, eh, tā kā ir iespēja man izteikties eh, dzimtajā valodā, tad es arī to izmantošu. Vispirms es vēlētos pateikties par uzņemšanu un īsi izklāstīšu par Francijas prezidentūru, eh, kad, eh, par kuru, eh, kura vēl nav iestājusies, bet tomēr šī prezidentūra ir eh, vērojama kontekstā, tomēr G20 netika izveidot 2008. gadā, bet gan krietni vien iepriekš, jau 98. un E, tas tika darīts, lai varētu labāk koordināt, koordinēt attīstīto, iznirstošo un attīstības valstu pūliņus. Un, protams, 2008. gadā svarīgs bija tas fakts, ka G20 kļuva redzama politiski, jo valstu un valdību vadītāji notikās šī fóruma ietveros. Un tad, kad mēs sekojam tam, kā attīstās dažādi samiti, piemēram, Vašingtonas sam samits 2008. gadā vai Londonas samits, kas galvenot skatīja finanšu regulējumu jautājums, Pitsbergas samits, kas bija nozīmīgs tāpēc, ka tas izveidoja G20, ka Ehm, būtiskāko fórumu starptautiskai sadarbībai - Toronto fórums, kurā tika norādīts vairākas apņemšanās attiecībā uz makroekonomisko politiku, un Seulā, Korejas prezidentūrā, eh, Korejas eh, vadībā, kas pabeidz zināmu eh, ciklu atsevišķos jautājumos, un E, deva impulsu citās jomās, ko pārņēmām mēs savukārt. Francijas prezidentūra sākās 2010. gada novembrī, un tās darba kārtībā ir pamatā četri punkti. Pirmkārt, turpinot citu prezidentūru uzsākto, konkrēti Korejas prezidentūras uzsākto, turpināt darbu. E, E, noturīgai, līdzsvarotai izaugsmēji. Un dažkārt varbūt ir nepietiekami novērtēta inovācija makroekonomikai un makroekonomiskai sadarbībai. Varbūt šeit ir mazliet tehnokrātisks aspekts, taču zināmā mērā tas ir pirmo reizi, ka kāda valsts Eh, piedāvā ne tikai īsa, bet vidēja termiņa apņemšanās, mobilizējot ne tikai politiskus un ekonomiskus instrumentus, bet arī struktūrālās politikas. Ar nozīmīgu apņemšanās eh, sastāvdaļu, kas ir šeit kā inovācija. Otra inovācija ir labāk skaidrot nākotni, eh, veidojot vidē termiņa prognozes, kas eh, būtu eh, konsekventas, konsekventas tā skaitā ar SVF palīdzību, par to es runāšu mazliet vēlāk, un ar citu starptautisku institūciju atbalstu un palīdzību. Šeit eh, Eh, jāpiemina vēl savstarpējais eh, izvērtēšanas process, kas notiks kanāls un kas dos iespēju lielākai daļai valstu un konkrēti septiņām valstīm, kas ir identificētas kā eh, īpaši problemātiskas norāda pasākums, kas būtu jāveido, lai varētu panākt noturīgu izaugsmi. Otrais temats. Startautiskā monetārā sistēma ļoti plašs temats ar vairākām sastāvdaļām un papildinošiem elementiem. Pirmkārt, turpinot jau Korejas prezidentūras uzsākto pārdomas par finanšu drošības tīklu, kas Eh, palīdzētu izvairīties no straujiem kritieniem, it īpaši attīstības valstīs, kur vēl nav pietiekami augsts kapitāla līmenis sasniegts. Un tas, kā jau iepriekš tika sacīts, palīdz eh, mobilizēt gan SVF, gan citus instrumentus un veicināt sadarbību gan eh, divpusēju, gan ar centrālajām bankām, un šeit ir vairākas domas saistāmas ar to, kā globālākā veidā pārdomāt globālas likviditātes jautājumu, lai dotu iespēju pasaules ekonomikai runāt, iegūt likviditātes ne tikai krīzes gadījumos, bet pastāvīgi, gan arī E, novērst e, pārplūšanu un izvairīties no situācijas, kad vairākas valstis nespēja izmantot savus politiskas ekonomikas instrumentus. Tas ir ļoti svarīgs temats arī šobrīd mūsu darba kārtībā, un tas ir kāda veida nolīgumus e, var slēgt starptautiski, lai vienotos par kolektīvu režīmu, kas dotu iespēju ieviest ierobežojošus Eh, pasākums attiecībā uz kapitālu brīvību. Šis temats ir visai strīdīgs, jo ir gan tādas valstis, kas eh, nodrošina likviditāti, kas pieprasa likviditāti un pārpūšana no tādām valstīm, kas šobrīd veidu ievieš pasākumus eh, ar varbūt eh, strīdīgām monetārām politikām, šis temats katrā ziņā ir eh, visai viegli risināms, un mēs Kannu samitam domājam sagatavot vairākus priekšlikums un risinājums. Tālāk runājot par finanšu regulējumu aspektu. Gribu izklāstīt, ka Francijas prezidentūras galvenais mērķis ir kolektīvā veidā E, pie, sagatavots un īstenot lēmums, kas ir e, pieņemti pēdējo gadu gaitā Korejas prezidentūrā un iepriekš, izveidot e, jaunus nosacījumus kapitāla apritei Bāzele 2, Bāzele 3 un arī visi pasākumi, kas attiecas uz G20 sagatavotajiem finansiāliem regulējumiem. Pēdējais temats neviens neapstrīd, ka tas ir būtisks, bet eh, tomēr ļoti strīdīgs, jo šeit ir gan importētāji, gan eksportētāji, gan, gan izēvielu importētāji, eksportētāji un eh, dažādo tirgu situācija ir tik tiešām daudzveidīga pat ja mēs piekrītam tam, ka nestabilitāte varētu tikt uh, mazināta. Un vai G20 kaut ko ir devis globālai finanšu pārvaldībai? Man ļoti patīk Braugela e, izteiciens, ka G20 ir finanšu um, rīcības komiteja. E, tas ir papildu elements koordinācijas procesā, un es atgriežos pie iepriekš sacītā, ka ir jāpasvītro SVF aktīvā loma par makroekonomisko koordināciju runājot par stabilu un līdzsvarotu izaugsmi. Un SVF ir šeit ar um, uh, vadlīniju uh, lomu, uh, lai koordinētu darbības G20 ietvaros ar citiem spēlētājiem. Un, protams, dzīve nav lēna un mierīga upe. Un G20 ir bijis lielisks um, instruments uh, kara laikā, bet vai tas būs tik pat efektīvs miera laikā. Lūk, debatas, pie kurām mēs atgriezīsimies pēc kāda laika. Tālāk ir jautājums par leģitimitāti, ko uzdod daudzi Un jāatgādina, ka Eiropas Savienība ir eh, pārstāv 85% no pasaules IKP, un pat, ja formāli eh, tā tas nav, tad tomēr vairāki, eh, vairāk ekonomikas pārstāvi konkrēti, es domāju, par, par ASEAN vai Afrikas valstu pārstāvjiem ir aicināti piedalīties. Tālāk mums ir jārunā par mūsu atbildību, par saistībām, ko mēs esam uzņēmušies, un tas varētu būt patiesais tests makroekonomiskai sadarbībai. Un vai valstis būs ar mieru gan kara, gan miera laikā? Eh, īstenot tādas ekonomikas, eh, kas ir suverēnas koordinācijas ietvaros, un cik lielā mērā būs iespējams panākt detalizētu atskaitu par šo pasākumu ieviešanu. Un tad, protams, ir mm, turp turpinātības izaicinājums. Tas ir kā trojku sistēma un, un sistēma N-1 un N-1, kas sadarbojas, eh, vai tas ir nepieciešams vai nepieciešamais. Eh, pastāvīgais sekretariāts, es neesmu pārliecināts, piemēram, ka tas eh, viestu lielāku skaidrību jau tā sarežģītajā starptautiskas sadarbības organizācijā bet tas ir jautājums, kas šo ir uz sarunu galda un par kuru būtu jāpārdomā. Paldies, eh, Žaļiekungs un eh, Hokmārka kungs varētu tagad darīt, zinām, Eiropas eh, parlamenta referenta viedokli, kā arī ēnu referenta viedokļus Atvainojos, eh, Hokmar kungs, ka nevarēju dot iespēju izteikties par šo jautājumu, bet tagad runātāji sniedz plašāku ies, eh, ieskatu situācijā, bet jūs kā referents paldies priekšsēdētāji. Šis temats ir plašs un galvenais teikums šeit būtu tad, kad ko es domāju pieminēja arī visi mūsu runātāji. Tās ir jēdziens iznirstošās ekonomikas, jaunās ekonomikas. Ja viņas tik tiešām būtu iznirstošas, tad eh, problēma un izaicinājumi būtu daudz mazāk. Patiesībā tās nav iznirstošas, tās jau ir sen parādījušās virspusē un tās ir daļa no globālas ekonomikas realitātes varbūt eh, šo at, šajā atkāpē. Apslūkojot lietas, mēs varētu eh, sacīt, eh, sacīt, ka mēs esam sasnieguši pilnīgi atšķirīgu globālu struktūru. Ja nekā tad, ja šīs ekonomikas tik tiešām tagad sāktu parādīties un iznirtu virspusēji tad e, globālā ekonomika būtu bijusi kā agrāk e, starp e, Rietumu Eiropu un Savienotām valstīm, un ja tās būtu tikai iznirstošas tagad, tad mums būtu vienīgās grūtības attiecībā uz finanšu tirgus regulēšanu, bet tā nebūtu, tā nebūtu tik globāla problēma kā šobrīd, un mums būtu mazāk savstarpējas atkarības. Vienkārši uh, Eh, tāpēc, ka š, eh, būtu šie jautājumi risināt savādāk, taču mums ir jāapzinās, kādā veidā mēs apspriežam mūsdienu infrastruktūru globālās institūcijās. Un runājot par notikumu attīstību, par G7, G8, G10, tā bija cita infrastruktūras un vēstures sastāvdaļa. Un varbūt tajā laikā vai vēlāk mēs runājam par, par BRICS, un BRICS tagad ietilpst um, G20 struktūrā. Tas nozīmē eh, to, ka globālās pārvaldības struktūra un problēmas un izaicinājumi ir pieauguši. Tā kādreiz bija eh, Rietuma Eiropas un Savienoto valstu lieta līdzīgas politiskas struktūras, ekonomikas un atšķirības starp jauno veco pasauli un kopēja politiska izpratne. E, tā vairs šobrīd nav. Tālāk mēs nonākam pie būtiski jaunu jautājumu cik daudz globālas pārvaldības e, ir vajadzīgs un cik tādas mēs gribam mums jākoncentrējas arī uz šiem jautājumiem, jo ja mēs mēģinam ieviest <clears throat> maksimāli daudz globālas pārvaldības, tad pastāv risks, ka mums tas neizdosies, jo mēs gribēsim izdarīt pārāk daudz. Tāpēc, es domāju, ir svarīgi koncentrēties uz to, kas ir būtisks noturīgai ekonomiskai izaugsmēji globālā līmenī, kas ir vissvarīgākais, kas būtu jārisina attiecībā uz globālo pārvaldību. Un, protams, uh, risināt eh, eh, līdzsvaru trūkumu jautājums piedar pie lietas, bet būtu ļoti interesanti dzirdēt no mūsu viesiem, ko tad mēs varam šeit iegūt. Un arī atbildes būtu nozīmīgas no tā viedokļa, kāda ir problēma, jo dažkārt, kad es uzklausu diskusijas, kurās tiek mēģināts veidot opt optimālu globālu infrastruktūru, mazāk domājot par problēmām, kas ir jārisina pēc būtības. Un tāpat ir cieši saistāms jautājums, kā mēs eh, skatām valūtu jautājumu, kā mēs skatām SDR, eh, piemēram, jautājums par to, vai eh, Ķīnas valūta būtu jāpaceļ līmeni augstāk vai tiek veidots SDR no valūtām, kas nav konvertējums, un ja tās ir konvertējums, tad mēs atrisinātu vienu no līdzsvar trūkuma problēmām. Katrā ziņā e, šos jautājumus būtu nozīmīgi skatīt diskusijās tālāk. Eiropas Savienībā bieži mēs aizmirstam runāt par e, šīm dažādajām e, struktūrām, to, ka lielākās pasaules ekonomikas nav savienotās valsts vai Ķīna, bet tā ir Eiropas Savienība. To pie, e, minēja Sapirkungs. Vienkārši ekonomika ir ļoti fragmentēta. Un kā panākt maksimāli lielu ietekmi no Eiropas Savienības perspektīvas? Tas būtu ļoti nozīmīgi. Un es gribētu no visiem vairāk dzirdēt to, kā risināt problēmas ar dažādām institūtiem. G20 ir realitāte, kas apvieno lielākās ekonomikas, bet neviens nevar apgalvot, ka tā ir ļoti demokrātiska vai ļoti universāla vai caurskatāma institūcija. Un par problēmām runājot, man šķiet, ka eh, Safirkungs un citi, eh, citi viesi jau pieminēja, ka eh, G8 bija ļoti noderīgs krīzes laikā, bet tas palīdzēja izvairīties no daudzām kļūdām, ko mēs būtu varējuši pieļaut. Taču mēs redzam, kā struktūrai tika piekļaut pie, piešķirts jauns ietvars. Un tas ir saistāms ar universalitātes pārstāvības un citām lomām. Es arī gribētu dzirdēt e, mūsu e, viesu viedokļus par to, kā veidot labu līdzsvaru, labu e, simjos starp G20 un citām uh, konstelācijām. Ka pēc izgudrots eh, divriteni, ja mums ir SVF, kas eh, darbojas visā pasaulē ar universalitāti, ar pārstāvību un visu, kas ar to saistāms, kāpēc neizmantot to, lai uh, veidotu caurskatāmos apstākļos kopīgu struktūru, kura G20 paliktu ar savu nozīmīgo lomu, jo tas ir G20, taču tam trūkst iespējas un spējas ieviest daudzus pasākumus. Ar to es eh, priekšsēdētāji būtu izklāstījis eh, daļu no savu viedokļu. Paldies, Kokmar kungs! Mēs redzam, ka šeit ir daudzi jautājumi pie skārti. Un, protams, arī citi deputāti uzdos jautājumus. Es domāju, ka tagad es ikvienam runātājam došu divas minūtes, lai atbildētu uz to vai citu jautājumu daļu, kas likās tiem būtiskākā, varbūt nav vajadzības atbildēt uz pilnīgi visiem jautājumiem uzreiz, bet dosim iespēju vispirms Žaļiekungam izteikties. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Of, uh, what... uh, main imbalance is clearly. Kāds ir galvenais līdzsvaru trūkums, jo, protams, ka uh, krīzes brīdī vienlaik šis līdzsvaru trūkums bija mazāk jūtams, tagad tas atkal ir palielinājies, un 2011. gada februārī mums bija tikšanās ar banku direktoriem un ministriem. Šajā tikšanās reizē mēs uh, konstatējām vairākus rādītājus, ko parasti izmanto, lai varētu labāk uh, analizēt līdzsvaru trūkumu un saprast, uh, kurām problēmām vajadzētu ciešāk pievērsties. Tātad valsts deficīts, valsts parāds, privātie iekrājumi, privātie parādi un daži uh, citi līdzsvara trūkuma rādītāji bija vairākas valstis kas e, nerunāja par tekošā konta deficītu, kā par vienu no rādītājiem, runāja par ārējo līdzsvaru trūkumu, piemēram, par to, kas notiek e, tirzniecības jomā, runājot ar tirzniecību par citām valstīm un tā tālāk. Bet, protams, e, viss vēl nav galā tad, ja jūs varat identificēt uh, dažādas atšķirības un līdzsvaru trūkumu, mums ir jāveic uh, indikātoru izvērtējums un, piemēram, tādas valstis kā Indija, viņi galvenokārt cīnās ar infrastruktūras problēmām, un, protams, tas ietekmē visus tautsājumniecības rādītājus. Kas notiek Ķīnā? tur ļoti lielā mērā pieauga ņemto kredītu apjoms un ir daudz noteikumu, kas ir saistīti ar produktivitātes trūkumu, kas notiek Japānā, tur ir ļoti augsti valsts parādi un es te varētu vēl turpināt uzskaitīt. Un Protams, ka visi šie indikātori sasaucas ar veikto procedūru. Protams, ir Mums ir ļoti daudz procedūru, lai varētu labāk analizēt uh, šādus uh, rādītājus un tos labāk izvērtēt gan tuvākā, gan tālākā nākotnē. Kāda ir bijusi G20 pievienotā vērtība salīdzinot to ar SVF veikumu? Ko īsti G20 ir padarījusi, cevišķi ņemot vērā krīzes apstākļus? 2008. gadā bija Vašingtonas samits, un tas ir labs piemērs tam, kā vajadzētu darboties, jo tur e, valsts pierādīja, ka var gatavoties aktīvi un proaktīvi, sasaukt tikšanos dažu dienu laikā un pieņemt pareizos lēmumus, lai ne, nevienu mobilizētu SVF, bet arī citas struktūras un varētu darboties daudz ātrāk tādā veidā, nonākot pie kopīgiem risinājumiem, tad, kad, e, nu, kurpes piež. Paldies! Paldies, Blavīkungs, lūdzu! Okay, so I'll, I'll try possibly... Paldies! Es centīšos atbildēt uz visiem jautājumiem. Tie savā starpā ir ļoti saistīti. Es centīšos atbildēt divu minūšu laikā, kas man ir atvēlētas. Bet uh, varbūt tāds jautājums, kas vijās cauri visu runātāju teiktējiem, proti, kā labāk izmantot globālo pārvaldību un tās instrumentus, uh, Protams, tas tagad, eh, tas bija arī, tas ir G20 Francijas prezidentūras darba kārtībā. Mums, protams, nevajadzētu izgudrot no jaunu velosipēdu, jo SVF jau ir mūsu rīcībā, bet kāds ir galvenais uh, eh, SVF klupšanas akmens? Mums ir uh, jādomā par to, SVF eh, cenšas eh, eh, pārņemt vairāk pilnvaru un ir joprojām daudz problēmu, ar ko ir jācīnās monetārajai sistēmai. Nav tāda globāla pielāgošanas mehānisma, lai varētu ātrāk reaģēt uz līdzsvaru trūkumu, uz šo disbalansu. Protams, mums ir jādomā par G20 procesiem. Mēs eh, gaidām arī ziņojumus par eh, labvēlīgu ietekmi, kas varētu dienas gaismu ieraudzīt visai drīz. Protams, jārunā arī par globālo kapitālu plūsmu, par to runā gan Šajiekungs, gan arī citi runātāji, un tāpat ir jāizstrādā vadlīnijas, lai būtu labāks politikas ietvars Un krīzes laikā mēs arī pieredzējām, ka nav skaidra mehānisma, lai varētu garantēt likviditāti globālā līmenī. Instruments uh, to have more. Un mums ir jāizstrādā tādi instrumenti, kas uh, varētu padomāt arī par šādu garantiju piešķiršanu, par nodrošināšanos, tad, kad situācija ir visakūtākā. Un visbeidzot runājot par starptautisku monetāro sistēmu, uh, jārunā par sasaistītām valūtām, var runāt par tādu daudzpakāpju sistēmu un par pārēju šādu sistēmu. Uh, Uh, Īpašās uh, izdošanas tiesības, uh, pārejas process un uh, vērtspapīra emitēšana. Visi šie jautājumi nu, varētu tagad atgriezties pie uh, Žaiekunga teiktā, kas teica, ka eh, SVF tikai papildina G20, nu varu tam eh, daudzējādā ziņā piekrist, bet eh, G20 ir jāpierāda, ka tas var gatavoties gan krīzes, gan bez krīzes apstākļos. Paldies! Pīrakungs. Yes, let me. Jā, paldies. paldies. Es ļā, vēlējos tikai papildināt iepriekšējā runātāja teikto, bet varbūt runāšu no nedaudz cita redzes lēņķa par to, kā eh, G20 var darboties gan normālos apstākļos, gan krīzes apstākļos. Lūdzu, būsim vaļsirdīgi. Mēs nevaram sagaidīt, lai G20 darbotos tikpat efektīvi labos laikos un krīzes laikos. Tas ir pilnīgi nerealistiski. Nu, kāds varētu būt tās uzslaus, ko varētu teikt G20? G20 leģitimitāte. Mēs nevaram salīdzināt G20 ar G7 un G8. G7 īstenībā jau bija pilnīgi novecojis. Man bija vispār kauns doties uz G7, G8 sanāksmēm. Indijas eh, premjeras, Ķīnas premjeras tur ieradās. Kas ir tie cilvēki? Mm, G8 valdīja tāda ļoti liela iedomība. Nu, tas bija pilnīgi nereālistiski, kā viņi dzīvot citā pasaulē. Un tagad mēs pārējām uz tādu sistēmu, kur arī jaunās ekonomikas, jaunatīstības valstis sēž pie galda ar veco varu, veco naudu. Un tas ir normāls process, un mums nevajadzētu pret to vērsties. Un es tagad nesagaidu, ka tagad vienā brīdī mēs izveidosim jaunu sistēmu. Tas nenotiks. Bet Eh, rosinot dialogu, ir jāļauj saprast arī eh, jaunajiem ekonomiskiem tīģeriem, ka globālās pārvaldības sistēmu izveidojām mēs un amerikāņi, un ka šī sistēma ir vērtība, protams, tā ir jāreformē, un jaunajām eh, ekonomikām ir jāsaprot, ka šī sistēma ir jāreformē, jo viņi jau to uztvēra kā pašsaprotamu vērtību, un arī šīm valstīm ir jāpieņem doma par reformām. Nevajadzētu domāt par revolūciju. Reformas notiks. Un, ja šīs valstis eh, sapratīs, ka sistēma nav negodīga un nemēģinās izmantot tikai pašas savas eh, noteikumus, uh, mēs varēsim gūt panākums. Mums jaunās ekonomikas ir jāiesaista kopīgajā procedūrā, lai visi kopīgiem spēkiem varētu izveidot kopīgu sistēmu. Tie būtu patiešām lieliski panākumi. Kirkegārda kungs, lūdzu. Paldies! kādas ir atšķirības starp labiem laikiem un krīzes laikiem un kā tas ietekmē G20 izveidoto darbu kārtību? referents, protams, pa, uzved, uzdev pareizi jautājumu. Pirmām kārtām mums ir jācīnās pret krīzes sekām, bet eh, tai pašā laikā ir jāpatur prātā izvairīšanās no nākamās krīzes tāda profilaktiska pasākuma. Noteikti vajadzētu paturēt prātā, kā jau teicu, savās piezīmēs. G20 joprojām saglabās savu neoficiālo statusu. Un es domāju, ka varbūt tas, tā ir arī viena no eh, stiprajām G20 pusēm. Protams, eh, tas eh, G20 uzliek zināmus Viņš nav augusi, ņemot vērā to, cik daudz ir iespējams sasniegt īsā laikā. SVF varētu būt šis politiskais attaisnojums, politiskās leģitimitātes iemiesojums, kas varētu rīkoties un cīnīties pret tādām problēmām, kas nav bijušas atrisināts līdz šim. Protams, ir jādomā arī par Ķīnas valūtu un tās devalvāciju. Tas ir jautājums, pie kura noteikti vajadzēs atgriezties, un tam varētu būt ļoti nozīmīgs uh, nospiedums, uh, kas tiktu atstāts uz uh, globālo disbalansu. Mums, protams, ir jāsaprot jautājumi, ko apspriež starptautiskās institūcijas savu aktualitāti nezaudēs vēl kādu brīdi, un es varētu teikt, ka pat iepazīstoties ar um, SVF statūtiem, viņi īstenībā varētu būt bijuši stingrāki savā pieejā, bet kas mums ir jāatzīst? Ekonomiku, ekonomikas uh, disbalansa cēloņi nemainīsies. Uh, ja uh, dalība valsts neko nedarīs un ja Ķīna neko nedarīs. Un, protams, uh, SVF īsti daudz neko nevar darīt lietas labā. Līdz ar to mēs cenšamies uh, uzrakstīt scenārijus, kas ļaut izvairīties no turpmākām krīzēm, bet mums ir jābūt pietiekami pieticīgiem, ja mēs runājam par šādu veidu situāciju. Paldies! Um, two, uh... Šobrīd mums ir divi runātāji, kas grib uzdot jautājumus. Es Elīze Ferēra un Katrīna Stailere. Un pēc tam lūkšu Pietra Bēksu, kas ir eh, no komisijas pārstāvis izteikties pēc eh, tam, kad būs atbildes sniegts uz šiem diviem jautājumiem. Lūdzu, Elīze, jums vārds. Um, es gribētu sākumā pateikties visiem runātājiem par ļoti interesantajām prezentācijām, un uh, man būtu tādi divi pamatjautājumi. Pirmkārt, es varbūt šeit uh, nedaudz ķecerīgi uzdošu šo jautājumu, bet es gribētu jautāt, vai mēs uh, šeit nelāžam garām iespēju, jo Bretonvudas struktūra, kas tika izveidota pēc šīs krīzes, uh, ir novecojusi, kā to atzīst visi runātāji, ja ne tieši, tad varbūt netieši, un ka mums bija jāveido alternatīva struktūra, kas būtu izveidojusies pēc šīs krīzes. Mēs saprotam, ka SVF šobrīd veids izmaiņas, tā pašā laikā uh, Mēs nespējam sasniegt tādu patiesu politisku gribu, veidot kaut ko spēcīgāku. Eh, PTO nevirzās uz priekšu, šīs formālās institūcijas ir novecojušas, un eh, institūcijas, kas uh, risina tiešām nopietnas jautājumas, kā tā G20, piemēram, ir neformālas. Uh, Un varbūt eh, jāpieno šīs struktūras, eh, varbūt mēs eh, šeit zaudējam iespēju, un tas ir tāds plašāks jautājums. Par G20 un tā prezidentūru. Es gribētu izprast, kā jūs vē, novērojat sasniegto saskaņā ar jūsu darbu kārtību, jo krīzes laikā un tas ir arī saistīts ar manu pirmo jautājumu. Tātad krīzes laikā virkne svarīgāko jautājumu tiešām bija darba kārtībā, bet tad eh, tā pakāpeniski eh, vismaz politiskajās runās eh, tika atmesti tādi jautājumi kā reitinga aģentūras, krīzes pārvaldība starptautiskās bankās, pārmērīgu riska uzņemšanās finanšu tirgos un uh, šie te finanšu produkti ar uh, augstu aizņemtā kapitāla īpatsvaru. Nu, tā tad uh, nodokļu paradīzes. Sākotnēji tas tika minēts, tas, piemēram, Sarkozī runā, runās, bet visi šie jautājumi kaut kādā brīdī bija politiskās gribas centrā, bet pēc tam tie pakāpeniski tika atmesti un jauni Eh, tēmāti tika apspriesti. Tātad kāda veida monitoringu jūs uh, veicat, lai nodrošinātu, ka šos jautājumus uh, aptver visas institūcijas, kas var šos jautājumus risināt? Tātad šeit ir virkne jautājumu, kas sabiedrības apziņā runājot par to, kas notiek 20, uh, nonāk tādā kā degpunktā, un pēc tam nav nekāds pēcdarbs, mēs nesaprotam, kas tur tālāk notiek un cik tālu esam nonākuši. Un uh, kas tiek darīts šajos jautājumos, kas, protams, ir ļoti svarīgi. Mēs neredzam, uh, kā tie tiek risināti. Paldies! Tā kā Elīze uzdeva tik daudz jautājumus un uh, tā kā mums ir laiks, es domāju, ka mēs varētu jums dot iespēju atbildēt un pēc tam uzdot nākamo jautājumu. Jūs varat attiecīgajā secībā izteikties. Paldies priekšsādātāja kungs, pavisam īsi par IMS. Varbūt mums vajadzētu minēt ne tikai uh, starptautisko monetāro sistēmu, bet uh, monetāro un si finanšu sistēmu. Uh, Šeit mēs redzam, ka dažas eh, valstis neievēro noteikumus, līdz ar to eh, valūtu sistēmā eh, dažas valūtas uh, ir peldošas, dažas nav, un tad ir problēmas ar maiņas kursiem. Un tad uh, skaidrs, ka starptautiskā monetārā sistēma galvenokārt pievēršas stimulu veidošanai un sniegšanai, lai šīs valstis, kas nespēlē pēc noteikumiem, kas neievēro noteikums, mm, šajā postu Bretonu Vudu sistēmā uh, to darītu, un tāpēc mums ir nepieciešams, nepieciešams šie stimuli. Finanšu drošības tīkls, piemēram, ir veids, kā izvairīties, lai valsts uzkrāja pārāk liels rezerves, jo, ja tās zina, ka tām būs pieejama pietiekama likviditāte krīzes laikā, uh, tas nav, protams, vienīgais iemesls, kāpēc veidot uzkrājumus, bet uh, tad tās uh, nesaņems tik lielu stimulu veikt uzkrājumus. Šeit ir vesela virkni jautājumu, kas ir jārisina, arī uh, valūtu kursu svārtīgums uh, un tam līdzīgas lietas. Par jūsu otro jautājumu es neesmu pārliecināts, ka mēs varam to saukt par tādu kā atpakāpšanos no šiem jautājumiem, bet bija šis pirmais posms Vašingtons samitā 2008. gadā, kur mums bija jārisina uh, tiešām steidzamā kārtā krīze un jāatrod risinājums jāizveido tāda kā programma, lai eh, dažādām organizācijām, kā uh, Finanšu stabilitātes valdē un SVF uh, eh, un Bāzās komiteja strādāt pie šiem svarīgiem jautājumiem. Un uh, tika lēmts par eh, kapitāla atbilstības eh, likmēm. Bet, protams, eh, daži no šiem jautājumiem vēl ir palikuši, un tāpēc Francijas prezidentūra tos ir iekļāvusi darba kārtībā. Tātad visos pasaules reģionos uz vienādiem noteikumiem to ieviest. Yes, yes, yes. Jā, lūdzu, Blavīkungs. Atsaukšos uz punktu par atbildību. Mēs redzam virkni instrumentu, kas tiek veidoti, lai uh, censtos panākt, ka SVF un uh, starptautiskās valūtas sistēmas uh, Uh, valstis iesniegt ziņojumus, lai vērtētu, kā G20 uh, dalībnieki ir pildījuši savas saistības. Tātad, lai uh, izgaismotu politikas sasniegumus, atlīdzinot ar saistībām, kas tika uzņemtas, būs ziņojums, kas izvērtēs uh, ekonomisko ietvaru, būs šī ziņojuma atjaunota versija un būs ilgspējīgs ziņojums, kas sniegs informāciju par to, kādā uh, situācijā ir valsts runājot par līdzsvaru trūkumu globālā līmenī. Par pirmo punktu, vai mēs zaudējam šeit iespēju, uh, palēninās uh, šī situācija. Tas uh, tiešām tā ir. Mēs vēlamies, lai tiktu saglabāta uzmanība, kas tiek pievērst šiem jautājumiem, piemēram, uzraudzības jomā, un cerams, ka uh, mēs šeit nezaudējam iespēju, bet to izmantojam. Paldies! Sapirkungs. Jā, divi punkti. Pirmkārt par šo iespēju Ja mēs raugāmies nevis uz globālo situāciju, bet uz situāciju Eiropas Savienībā, pa, eh, runājot šeit par Eirozonu, mēs arī varētu teikt, ka šeit mēs eh, zaudējam iespēju tātad vispār pirms pārējot uz globālo līmeni, kur ir daudz vājāka pārvaldība nekā tas, kas mums ir Eiropā, jau Eiropā ir skaidrs, ka Ja jūs raugāties uz uh, finanšu un banku krīzi, kas bija jau pirms uh, valsts parādu krīzes, un uh, šīs abas krīzes arī bija saistīta, tad tomēr uh, tad, tad, tad ir uh, būtiskas mācības, uh, runājot par finanšu reformu un institūciju veidošanu. Bet uh, Kaut arī neteikšu, ka neesam spēruši soli uz priekšu, un tomēr ir ļoti daudz vēl darāmā, uh, un tas ir Eiropas Savienības ietvaros. Tātad es domāju, ka uh, jūs diezgan pamatoti teicāt to, ko jūs teicāt. Un pat Eiropas Savienības ietvaros mēs uh, pārāk veiksmīgi nereaģējam uz šo milzīgo izaicinājumu. Otrakārt, es domāju, ka mums ir eh, jāskata krīze, globālā finanšu krīze, eh, tā kontekstā, ko apspriedām un es eh, domāju, ka visi runātāji uz to norādīja, proti kādas pārmaiņas notika globālajā ekonomikā jau pirms krīzes. Manuprāt, mēs tiešām uh, saskaramies ar milzīgu ekonomiku. Tātad milzīgi izaicinājumu, ka ir ekonomikas eh, Eiropa un ASV, kas uh, relatīvi samazinās. Uh, Un uh, pretstatā tam ir valstis, kas uh, atkal parādās pasaules arēnā, Indija, Ķīna un arī citas. Un tas tiešām ir milzīgs izaicinājums, kas, protams, būtu parādījies arī bez krīzes. Un es uzskatu, ka krīze ir sācinājusi šīs problēmas. Tā nav radījusi problēmas, bet tās problēmas, kas jau pastāvēja, runājot par varas eh, jaunu sadalījumu un arī demogrāfiju, tie ir jāpiemēr pirms 10-20 gadiem, kad mēs skatījāmies uz attīstības valstīm. Uh, Mēs teicām, ka viņi nekad neattīstīsies, jo viņiem ir šī demografiskā situācija, bet tagad mēs redzam, ka tas ir tieši pluss viņu ekonomikās. Viņi ir atrisinājuši virkni ekonomikas problēmu un demogrāfija ir spēlējusi tajā ļoti pozitīvu lomu. Mēs esam šī vecā novecojošā pasaules daļa un dažkārt es, kad no rīta pamostos un esmu uh, um, slikti gulējis, tad es uh, sāku domāt par to, ka mēs uh, gal galā nonāksim Japānas situācijā ar milzīgiem parādiem, daudz veciem cilvēkiem, un paraugieties uz uh, parādu procentu Japānā un uh, ASV, un nav tā kā bija pēc otrā pasaules kara, kad mums bija liela parāda, bet tos varējām ātri atmaksāt, jo bija laba demokrātiskā situācija. Tā mums nebūs, mums nebūs ātri izaugsme. Mēs varam veikt eh, visas iespējamās reformas, tas arī ir jādara, bet mums nebūs strauja izaugsme. Mums nebūs milzīga informācija un mums ir eh, iedzīvotāja novecošana Eiropā. Mēs zinām, ko tas nozīmē eh, ir ļoti patīkamas sociālās sistēmas, tās man arī patīk, bet mums tas viss ir jāapmaksā. Tātad šī situācija nav vienkārša. Un nav vienkārši eh, mums, nav vienkārši ASV, viņiem ir savas problēmas, Japāņiem ir savas problēmas, industrializētajām valstīm ir savas problēmas, un uh, jaunatīstības valstis uh, tagad ir diezgan labā situācijā. Tātad šī te tektonisko plākšņu uh, kustība mm, ir novērojama. Um, <clears throat> on pavisam ātri par jūsu diviem jautājumiem. Runājot par šo e, izdevības zaudēšanu, šeit ir jānošķir tie, tā teikt, galvenie mērķi, proti spēcīga līdzsvarot ekonomikas izaugsme. Un, manuprāt, šeit progress ir bijis diezgan viduvējs atklāt sākot. Tā pašā laikā uh, kā iepriekšējais runātājs minēja, ir panākts būtisks progress uh, finanšu stabilitātes valdē, kaut vai ar uh, uh vienošanos par jaunajām kapitāla prasībām, kas tika pieņemts uh, nedēļas nogalē. Nepanācām būtisku vienošanos, uh, tātad būtiski progress ir panācis par globāliem grāmatvedības standartiem. Mums nevajadzētu to novērtēt par zemu pat ja šie galvenie jautājumi nav tie, kur eh, tiek panākt strauši progress, kā mēs varbūt gribētu. Runājot par jūsu otro jautājumu par eh, sasniegumu un monitorēšanu, šeit ir saprātīgi nošķirt eh, šo te kodolu, kodola mērķi, kāds ir SVF, spēcīga līdzsvarota ekonomikas izaugsme, un šos citus jautājumus, eh, kā jau teicu savā ievadrunā, es uzskatu, ka G20 eh, um, darbkārtība ir pārāk pilna ar šiem plakus jautājumiem. Vai jūs atceraties, kas notika ar vienu no lietām, ko Kanādas prezidentūra uh, ielika darba kārtībā? Uh, finansējums MVU, vai kāds vispār atceras kaut ko par uh, Dienvidkorejas attīstības eh, ietvaru G20 un, eh, ja pavisam godīgi runājam, vai mēs tiešām ticam, ka kaut kādi mērķi, tā, ko izvirza tagadējā eh, G20 prezidentūra par izēvielu cenām, vai par to tiks runāts turpmākajos sešos mēnešos, kad būs Meksikas prezidentūra, es tiešām to apšābu, un tāpēc mums ir jābūt piesardzīgiem, pārsātinot uh, G20 uh, darba kārtību. Tādējādi mēs tikai zaudējam uh, uzmanību veltīgi un novēršam to no galvenajiem mērķiem. Paldies, vai Hokmārka kungs, jūs gribējāt kaut ko, jūs pēc tam izteiksiet. Katrīna Stāler, lūdzu. Um... E Ļoti interesanti runātāji šodien eh, pēcpusdienā. Es gribētu uzdot jautājumu, vai globāla sistēma ir drošāka nekā pirms krīzes, vai mēs eh, strādājam kā iepriekš, un kā jūs redzat eiro nākotni? <laughs> um, okay, just to go ahead. Jā, turpiniet, ja kāds, kurš, kurš vēlas atbildēt. Jā, ļoti āsi par, par globālas finanšu sistēmas drošību. Es varu tikai e, uzteikt to progresu, kāds ir panākts kapitāla standartiem. Es ticu, ka šis progress ir jā. Ja, Uh, uzskata, ka mazākais iespējamais kopsaucējs. Mēs varam darīt uh, daudz vairāk šajā sakarā, un mēs uh, gatavojamies ieviest augstākas kapitāla prasības sistēmiski svarīgām finanšu institūcijām. Es personiski uh, Es domāju, ka mēs esam eh, drošākā eh, pozīcijā nekā mēs bijām pirms krīzes, taču jautājums ir par to arī, kāda būs Bāzela 2 un, un kāda bija finanšu, kāds bija finanšu sistēmas regulējums pirms krīzes, tālāk par eiro runājot. Es pozitīvi raugos uz paveikto. Es neticu, ka kaut kas slikts varētu atgadīties ar eiro. Es uh, uzskatu, ka tā turpinās būt par valūtu esošajām 17 eh, valstīm un ka tai pievienosies eh, vēl citas valstis. Vai vēl kāds cits grib komentēt? Labi, tādā gadījumā pirms mēs pārējām pie nākamas jautājumu E, kārtas. Tad Pēterberga e, kungs, kurš pārstāv attiecīgo dēgā, varētu e, mūs informēt. Paldies, priekšsēdētāji, diskusijas bija ļoti plašas un mēs pieskārāmies dažādiem jautājumiem. Globālā pārvaldība, SVF darbības, finanšu regulējumi, bet Mēs neapspriedām jautājumu par Eiropas Savienības pārstāvību, taču tā kā es nevaru aptvērt visus tematus eh, sev atvēlētajā īsajā laika brīdī, tad es gribētu koncentrēties, manuprāt, uz diskusijas būtību, un tā ir eh, starptautiskās monetārās sistēmas reforma. Manuprāt, galvenā problēma ir tā, ka trūkst eh, pienācīgu regulēšuma mehānismu, un man būtu četras piezīmes šajā sakarā. Pirmkārt, ir nepieciešamas saprātīgas makroekonomiskas politikas starptautiskās monetārās sistēmās. Un G20, ieskaitot mūs pašus, ir jāstrādā lai varētu atri, eh, īstenot Seulas samitā uzņemtās saistības. Tāpat arī mums ir nepieciešams stiprināt globālo makroekonomisku pārvaldību, kā jau tas tika sacīts iepriekš no gan ar eh, G20, gan SVF starpniecību, lai varāk ka eh, varētu labāk risināt starptautiskos klātbūtnes eh, pārpūtas jautājumus. Tāpat arī uh, Mēs atbalstām G20 prezidentūras piedāvāto darbu attiecībā uz kapitāla plūsmas vadlīnijām, un mūsuprāt, tas ir jātiecina gan uz uh, saņēmēji, gan uz izcelsmes valstīm. Tāpat arī mēs uzskatām, ka uh, kapitāla uh, kontroles būtu uh, jāpiemēro kā pēdējā instance. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības līguma aiz, aizliedz šādu kontroli. Un trešais punkts man ir par to, ka vairākas iznirstošās tirgus ekonomikas ievieš stratēģijas, lai padarītu savas valūtas par starptautiskākām, un mūsuprāt tā ir pareizi pieeja. Mēs gribētu skatīt iespēju, kā uh, tālāk paplašināt eh, būtiskāko iznirstošo valūtu eh, internacionalizāciju un viens no soļiem būtu noteikt eh, kritērijus, lai varētu paplašināt Startautiskā valūta fonda SDR grozu. Un cet, ceturtais punkts no manas puses ir tāds, ka mums ir jāturpina stiprināt globālie finanšu drošuma tīkloģumi. Kā jūs zināt, ir vairāki jauni reģionālie, eh, reģionāls vienošanās, un mums ir šie jautājumi jāsakārto starp eh, SVF no vienas puses un uh, Eh, eh, eh, šo pasākumu šo pasākumu mērķiem. Tāpēc Fine. Um, Mr. Hockmark, do you want to ask question? Vēl kāds grib uzdot kādu jautājumu? Jā, tik tiešām E, pārdomas ar jautājumu. Pirmkārt, kāpēc G20? Kāpēc šīs un ne citas valstis? Kāpēc e, atsevišķas, ne, atsevišķas citas e, ekonomikas nav šeit iekļautas? Kāpēc uh, šīs 20 ar globālu ietvaru, kas būtu jātiecina uz visiem. Es domāju, ka šeit ir politiski, demokrātiski un leģitīva problēma, kad mēs eh, runājam par to, ko mēs vēlamies panākt. Un tad, kad mēs runājam par līdzsvaru trūkumu, mēs galvenokārt E, attiecinam uz, pro, pro, uz šo problēmu uz tiem, kas ir jaunpienācīgā 20. Un tad, kad mēs trūkājam pār līdzsvaru trūkumu, mēs varētu sacīt, ka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 Eh, ka mums ir tie, kuri ir ar pārpalikumu un ar trūkumu, un t, t, viņi ir sava veida līdzsvarojošās eh, vai ir pretējās situācijās, kas vēl vairāk apgrūti ir situācija. Un es eh, ne, negribu apstrīdēt G20 nozīmi, taču ja mēs vēlamies panākt spēcīgāku regulējošo ietvaru, tad kāpēc G20 un ne 5 vēl citi, un kāpēc e, ne strukturēt to, kur mēs esam ar vairāk pārstāvības, lai mēs uh, varētu novērst eh, lielus trūkums vai pārpalikums. Un tagad uzdošu es savu jautājumu, jo tas papildina eh, Hokmāra kungu uzdoto par G20. Es atzīstu, ka G20 ir formāla organizācija, kas izmanto savu līdzsvaru. Tomēr nav šaubu, Jaut, un jautājums par sekretariātu. Pat mazās organizācijās šobrīd ir sekretariāts, vai šis, vai šis uzdevums tiek deleģēts citai organizācijai vai, vai citādi, bet piemēram. E, Tīmekļu vietnē mēs redzam tikai preses paziņojumus un neko citu. Un varbūt būtu nepieciešams mazliet vairāk, lai šai būtiskajai organizācijai. Un tad, kad mums ir kāda pamatīga organizācija kā SVF, un e, tā tomēr nepiesaista tādu mēdīvērību kā, e, kā G20. Uh, otrā galēģība ir apvienotās nācijas, kas ir ļoti labi organizēta, risina visus jautājumus, bet mēs šeit nevaram nonākt pie uh, lēmumu vienkārši sarežģītās struktūras dēļ, un tāpēc mums vajadzētu izprast, vai mēs vēlamies būt tādā pašā statusā kā apvienotās nācijas, vai mēs atstāsim situāciju kā ir, bet vismaz stiprināsim to citiem vārdiem sakot, ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībā gadu gaitā ir šķērsojusi veiktus vairākus etapus un varētu lūgt varbūt izdarīt lielāku spiedienu no G20 plus, lai stiprinātu ekonomisko pārvaldību. Otrkārt, runājot par ekonomisko koordināciju. If Ja mēs uzskatām, ka šis neformālais dialogs nav pienācīgs, lai vai mums vajadzētu paplašināt SVF mandātu, lai ņemtu šos jautājumus vērā. Citiem vārdiem sakot, līdzsvar trūkumu novēršanu, makroekonomisko koordināciju ar, un tā tālāk. Kurš gribētu uh, sniegt atbildes, var to darīt. Paldies priekšsēdētāji. Es eh, jūtos, eh, eh, jūtos interesēts un uzrunāts no runātāja un Hokmārka kunga puses ir tāds iespējas, ka G20 kāda džentlmeņa klubs, klubs, pat ja tur ir arī kā, piedalās dāmas, bet tas izskatās, ka lielu nāciju grupa, kas ir eh, autoproklamējušas sevi kā, kā lielvars, eh, kā 19. gadsimtā, kad lielvars uzskatīja, eh, ka, piemēram, Berlīnas konferences laikā tām ir tiesības pārdalīt pasauli kolonijās. G20 nav nekādas leģitimitātes, nekādas demokrātiskas kontrolas, protams, uh, Eh, tie es ir atsevišķi lielvaru valstu valdību vadītāji, taču kopš eh, viņi ir pieteikšanas, viņi nāk klājā ar skaļām proklamācijām, kam reti seko fakti, un tas viss eh, darbojas ārpus starptautiskām tiesībām un, un eh, apvienoto nāciju sistēmas. Un es neredzu, kādā veidā varētu izkļūst, sagatavot šajā G20 kādu patiesu pasaules pārvaldību. Yeah ekonomisku pārvaldību, jo šeit nav nekādas demokrātiskas leģitimitātes. G20, so let's see your reactions. We will. Uh... Jā. Došu tagad vārdu Žajiekungam pirmajam. En français, euh, sur la... Euh, Paldies. Atbildēšu franču valodā, jo man šķiet, ka Visi trīs jautājumi attiecas uz vienu un to pašu centrālo jautājumu, kas ir leģitimitāte, efektivitāte, kāpēc G20. Un pirmkārt par leģitimitāti runājot, man šķiet atkal šie 85-90%. Tas nav pilnībā neleģitīmi, ņemot vērā to, kas uh, Eh, ko tas pārstāv pasaules līmenī. Otrkārt, ko atsaucoties uz sapirkumu sacīto G7, G8, un lai bija nepieciešams piesaistīt, un tā bija arī G20 dibinātāja doma 98. gadā, piesaistīt galvenās sistēmiskās valstis. Problēma ir tā, ka 9 99. gada sistēmiskās valsts nav tās pašas, kas šodien vai rīt. Un es vēlos sacīt, ka kā 20 uh, eh, sastāvs nav uh, neaizskarams. Un, piemēram, tagad ir Āfrikas kontinentu pārstāvji, jo Vienīgi di Dienvidā Āfrika ir formāli pie sarunu galda, pat ja dažkārt tiek uzaicināti Āfrikas Savienības pārstāvji. Tomēr viņi formāli neietilpst šajā klubā. Tas ir džentlmeņu klubs, ku, bet kurā ir ļoti atšķirīgas kultūras um, apvienotas. Par G20 eh, runājot, eh, kā pievienoto vērtību attiecībā uz SVF vai starptautiskām institūcijām, kas eh, varbūt ir leģitīmākas vismaz oficiāli, tad es vai Mēs šeit runājam par tādu institūciju, kas ir bijusi ar savu lomu krīzes laikā, vai tā būs tikpat noderīga mieru laikā. Manuprāt, šo, šobrīd uh, ir skaidrs, ka lai varētu mobilizēties darbam, Uh, uh, un ir nepieciešams dot ātru impulsu un sagatavot ceļu kārtu, un kā 20 varēja to sagatavot. Un G20 bija ar vēsturisku lomu. Varbūt arī citas institūcijas būtu varējušas būt ar šādu pašu lomu, monopolu nav. Par sekretārijāta jautājumu. Des, du fonctionnement du G20, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème de continuité. A... Es nedomāju, ka ir kontinuitātes, tīri tehniski runājot. Ehm, tiek pārņemts. Uh, Eh, notiek pārņemšana no, no, no teiksim, uz Korejas, eh, no Korejas prezidentūras eh, uz nākamo prezidentūru un jautājumus, bet problēma ir ar rotējošo prezidentūru, ar to risku kaut, kaut kurā brīdī. Šī prezidentūra varētu dot priekšrocības saviem kādiem konkrētiem jautājumiem un iespējams var atkāpties no tā, kas varētu tikt uzskatīts kā nepārtrauktība, turpinātība iepriekšējos gados uzsāktajam. Bet Par sekretariātu runājot, redzot, kā lietas darbojas realitātē, mēs redzam, ka kā G20 e, e, tehnokratizējās. Notiek sanāksmes vietnieku līmenī, pēc tam eh, valstu vadītāju līmenī. Tālāk ir sanāksmes, kas attiecas ne tikai uz ekonomiku, bet uz lauksaimniecību, ārlietām, un tad ir tehniskā grupa, kuru nevienmēr vada eh, tā prezidentūra, kas vada pārējo gadu 20, bet šeit prezidentūra var tikt deleģēta citai valstī. Tas nozīmē, ka sistēma kļūst visai sarežģīta un māca dažādas administrācijas sadarboties ne tikai trojkas ietvaros, bet arī tehniskās grupas ietvaros un citādi. Vai šeit vajadzētu pievienot papildus uh, pakāpi šajā starptautiskajā birokrātijā? Es nezinu, tur uh, iespējams dažādas atbildes. Fine, minutes, so... Paldies! Tātad vēl 5 minūtes uz trim runātājiem. Izteikšos ļoti lakoniski jau, jo daudz jau izklāstīju savā prezentācijā, runājot par pārstāvniecību G20 līmenī. Galvenokārt tās ir politiskas dabas diskusijas. Un ko mēs varētu mācīties no SVF? Tur eh, noteikti varētu domāt par to, kā strādā šīs eh, struktūras valde. Uh, un uh, viņi pietiekami atklāti runā par visām problēmām, neskatoties uz atsevišķu valstu kvotām un uh, piešķīrumiem. Un uh, nestoties uz to visu lēmumu ir jāpieņem, un tas ir skaidrs visiem dalībniekiem. Paldies! Lūdzu! Nākamais runātājs uh, apstiprināts vēlējos uh, apstiprināt iepriekš teikto, saka Sapīrkungs, Es eh, tā labvēlīgi lūkojos uz G20, bet tagad mēs te runājam vairāk par tādu vēlēšanu apgabalu sistēmu, un tas noteikti varētu būt eh, solis uz priekšu un nozīmētu procedūru vienkāršošanu eh, par to, kā šī struktūra pārstāv Eirozonu kopumā. Paldies! Eh, ļoti lakoniski saka Kirkegarda kungs, eh, runājot par G20 un valstu pārstāvniecību. Mums ir jāņem vērā, ka tā bija tāda vēsturiska sakritība, kādēļ vispār šis organisms tika izveidots, un 2008. gadā dalībvalsts saprata, ka ir nepieciešama plašāka, spēcīgāka grupa, kā ar G7, G8 struktūru vien nepietiek, tādēļ izveidoja G20 un bija arī akadēmiski pētījumi, eh, kas pierādīja, ka šāda struktūra ir nepieciešama, bet varētu teikt, ka, nu, tas bija tomēr plānots pasākums, nebija tā kā cirku, ka vienkārši trusīts tika izvilkts no cepures. Un tāpat varētu arī diskutēt par to, kādēļ ir nepieciešama ANO drošības padome. Tad, kad tika dibināta ANO tika runāts arī par papildus struktūru izveidi ANO paspārnē. Runājot par to, vai tas ir tāds formāls pasākums vai nē, jau savā ievadrunā es minēju, ka var pilnībā piekrist. Jā, G20 ir formāla organizācija, bet Eh, organizācijai ir jāievēro arī konkrēti principi un mērķi, jāatbalsta finanšu stabilitātes valde un arī SVF, kā arī citas starptautiskas organizācijas. Eh, vai G20 leģitimitāti ir iespējams paplašināt? Bieži vien leģitimitāte neiet roku rokā ar efektivitāti un uh, Mums, protams, ir kaut kas jāpaveic, bet ja ir globāla pārvaldība, kur pārsvarā eh, darbojas tikai kaut kāds struktūrs, tad būtu ļoti grūti organizēt globālu pārvaldību, jo katrs jau vēlas deķīt pār, pavilkt uz savu pusi, un ja ir pārāk daudz priekšlikumu, tad tas varbūt arī nav pārāk labi. Nu, ja jūs tagad gribat vienu diktatoru, saka priekšsēdētājs, runājot par efektivitāti. Domāju, ka mēs būsim noslēguši šīs ārkārtīgi saistošās debates, un ja nevienam kolēģim nav nekādu piezīmju, tad mēs varētu pielikt punktu šim darba cēlienam. Protams, mums ir jārunā par kompromisa uh, dokumentu sagatavošanu un ir jāinformē referenti un ēnu referenti. Bet vēlējos pateikties ekspertiem, mūsu viesiem, kas uh, piedalījās diskusijās. Balsojums paredzēts 19. septembrī un uh, plenārsēdē tas notiks oktobra pirmajā plenārsēsijā. Paldies! Paldies, priekšsēdētais kundze! Okay. Um, now... Dārgie kolēģi, tagad varam ķerties pie sestā darba kārtības punkta. Maksāt nespējas procedūras ES uzņēmē darbības tiesībās. competency here within the committee on those. Mūsu komiteja ir atbildīga par tiem jautājumiem, kas saistīti ar finanšu pakalpojumiem. Uh, Un, ja mēs eh, pārāk eh, izstiepsim savus kompetenci robežas, tad mēs varētu iejaukties uh, jūri komitejas kompetencēs. Esmu jau piedāvājis vairākus kompromisu grozījumus kā referente, un vēl papildus grozījumu tika kolēģiem piedāvāt izskatīšanai šo pēcpusdienu. Nezinu, vai kolēģi tos visus ir saņēmuši. Mēs ņēmām vērā arī zaļo viedokli. Es domāju, pats vienkāršākais būtu vienkārši pieskarties uh, saviem kompromisu grozījumiem. Uh, jo ļoti daudz no piedāvātiem grozījumiem bija no dien nodurīgi. Pirmais grozījums ir par pirmo punktu. Pauž viedokli, ka tas ir svarīgs pasākums, lai izveidot atbilstošu pārobežu maksāt nespējas pamat regulējumu finanšu nozarē, Tomēr uzsver, ka vispārīgākā līmenī ir jāizveido Eiropas krīzes pārvaldes pamatregulējums, kurā būtu paredzēts kopējo minimālo noteikumu kopumu, un līdz ar to arī kopējais krīzes risinājums un maksāt nespējas tiesību sistēmu, ko piemēro visām banku iestādēm, kas darbojas savienībā. Mēs ņemām vērā e, sociāldemokrātu iesniegto grozījumu. Iespējams, e, jūri komitejai nepatiks grozījuma otrā daļa, bet nu, mēs varbūt varētu spēcīgāk uzsvērt to, kas teikts pirmajā daļā. Tālāk, otrais kompromis grozījums. E attiecībā uz finanšu iestādēm to piemērošanu būtu jāapsver arī attiecībā uz visiem sistēmiski svarīgiem uzņēmumiem, pat ja tie nav finanšu iestādes. Arī šeit mēs runājam par maksāt nespējas režīmu, un īstenībā tā ir tikai daļa no šīs likumdošanas, un, protams, tam ir jāsasaucas arī ar krīžu pārvaldības schēmu. Otrajā punktā es saku, ka uzra, uzskata ir jābūt tādām procedūrām, kas varētu eh, runāt par maksājumu sistēmām un arī par uh, mantojuma tiesībām. Es domāju, visi kolēģi saprot, kādēļ es šādu grozījumu ieteicu, un mēs te varētu pieminot arī formulējums, ko piedāvāja zaļie. Proti dalību valstīm vajadzētu garantēt, ka maksāt nespējas procedūrā ir iekļauti tādi noteikumi, kas varētu atļaut slēgt īpašas vienošanās, nosdalot uh, eh, maksāt nespēja nonākošus konglomerātus, kas darbojas pārobežu režīmā. Paskui. Priekšsēdētāji, eh, mūsu draugi tulki norādīja, ka viņu rīcībā nav neviena teksta, nav teksta, ko jūs lasāt. Protams, viņi var izdarīt kopsavilkumu, jo mēs esam šeit viens pret vienu šajā eh, lielās zāles intimitāte. Ir vēl viens trešais gan pārstāvis, varbūt jūs varētu. Uh, Ehm, kopsavilkumā izklāstīt savu viedokli. Es uzreiz varu teikt, ka es eh, jums piekrītu, un tā nebūtu problēma. Okay, well, I'll be, I'll be very... Labi, būšu ļoti naska. Nu, tad nevajadzētu man visu nolasīt. Tātad, ko es izdarīju? Es eh, apkopoju vairākus grozījumus un jūs, eh, man šķiet, savā grozījumā Eh, runājāt par bankām, bet es vēlējos runāt plašākā kontekstā tātad par finanšu institūcijām. Tas ir septītais grozījums, ja nemaldos, saka priekšsēdētāji. Un vēl kādas atšķirības šeit valda viedokļos. Es vēlāk izsūtīju aktualizētu teksta versiju ar formulējumu no zaļo puses, un Svens jau par to izteicās. Uh, mēs runājam par to, ka konglomerāti arī ir jāiekļauj tekstā kā daļa no mūsu komitejas atbildības lauciņa. Tādēļ mums par tiem vajadzētu runāt un to vajadzētu iekļaut arī grozījumos. It sevišķi runājot par šādu konglomerātu sadalīšanu, ja uzņēmums nonāk maksāt nespējas procedūras priekšā. Uh, Ir arī jānorāda, ka vajadzētu harmonizēt izpirkšanas procedūras, runājot arī par šādiem konglomerātu veidojumiem. Un varētu domāt arī par atgrieztajiem stresa testiem, ja uh, runa iet tieši par konglomerātiem un banku institūcijām. Nu, tie bija. Uh, īstenībā tāda detalizēta grozījuma, ko es piedāvāju kā alde un zaļo kompromisu. Un eh, vēlējos vienkārši uzzināt, vai kolēģi ir vienas prātis ar mani. Un Es domāju, ka visi mani piedāvājumi īstenībā eh, kolēģiem varētu būt paprātam, ka nekas nav tāds, kas eh, jums būtu jāpieņem ar zobu sāpēm. Žanpola, vai jūs vēlaties kaut ko piemetināt? Priekšsēdētāji, redzot eh, to, cik, cik daudz acu pāri sako mūsu darbam, entuziastiski es gribētu sacīt, ka man nav citu piezīmju šī teksta sakarā, un paldies jums par jūsu paveikto darbu. Paldies, Said! Priekšsēdētais kundze arī var būt ļoti lakonisks. Nu jā, es redzu, ka te nav pārāk liels apmeklējums. Varbūt, ka viņi skatās eh, web straumēšanā, mums pārāda kaut kur internetā. Uh, Un, nu, varbūt, ka tie, kas vēlas sekot mūsu sanāksmēs, var pieļaut, ka viņu skaits nav pārāk liels. Bet tagad par pašu ziņojumu var teikt, ka tas ir izcils ziņojums, un uh, to pašu mēs varam redzēt arī iesniegtajos grozījumos. Jūs esat izstrādājis kompromisu grozījumus, un īsnībā es varu atbalstīt jūs priekšlikums priekšsēdētājs kundze. Ir tiesa, ka nevajadzētu aprobežoties tikai ar bankām. Uh, Eh, vajadzētu runāt par finanšu institūcijām tādā plašākā tvērumā, tas man šķiet atbilstīgi, bet Nevajadzētu vispār ignorēt finanšu institūcijas, jo tas ir nozīmīgs sektors, kurā ir jāievieš arī konkrēti noteikumi ES līmenī, lai varētu labāk harmonizēt maksāt nespējas procedūras. Ja runā par uh, pārobežu testamentu un mantojumu procedurālo uh, virzību. Domāju, ka jūs priekšlikums ir nu dienu vērtīgs, un mēs to arī atbalstīsim. Paldies! Paldies! Es domāju, ka jūs ļoti labi uztvērāt man galveno domu, un mēs saprotam, ka ir jāizveido pietiekami labi instrumenti, lai varētu atbalstīt finanšu institūcijas, un nevajadzētu pieļaut, ka maksāt nespējas procedūru fragmentizācija mums uh, atņem instrumentus. Un tā tad ir jābūt labākai harmonizācijai dalībvalstu līmenī, un ir ļoti labi, ka jūs esat iepazinies ar maniem kompromisu grozījumiem detalizēti, un ja jūs varbūt kaut ko uztvērāt nedaudz savādāk, es esmu gatava pieņemt jūs ieteikumus. Mēs balsosim 12. jūlijā, tā kā ir vēl nedaudz laiciņš palicis, lai mēs varētu vēl apspriesties par kaut kādiem negludumiem. Uh, un eh, atbildīgā komiteja balsos 19. septembrī. Nu, mums vajadzētu būt gataviem līdz tam brīdim. Tagad uh, pūk citi jautājumi, un ja citi jautājumi nav, tad darbu beidzam. Paldies! We meet again in Strasbourg on the 4th of July.